Un, protams, mēs turpinām darbu, atsākam darbu, tiek, eh, zināms, pēc mūsu plāna tā ir balsošana. Dāmas un kungi, līdz to arī vakardien es lūdzu, lai jūs esat gatavi šim brīdim un ir līdzi, lai jums būtu līdzi balsošanas kartes. Tātad pirmais, mēs tieši balsosim par augu kaitēkļiem un pirmais lasījums. Līdz, otrais lasījums un leģislīvā priekšlikuma izskatīšana. Un, <clears throat> kad aizņē mēs arī izskatījām, sagatavotos atzinums. Regulas priekšlikumam, augaitēkļu un auga aizsardzības jautājumā. Teorija skaidrēdzams arī. arī padomas visvairīgā nostāja, un mēs savukārt varētu 2. oktobra sesijā jau arī to apstiprināt 2. lasījumā. Lūk, tas būtu tad ieteikums 2. lasījumam. Balsojums elektroniski. Tādēļ es lūgtu. Sākam balsot! Lūdzu, vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Lūk, arī rezultāts esam pieņēmuši šo atzinumu. Tālāk investīcijas Eiropas ekonomikas izaugsmē. Uh, un Eiropas Strateģiskā investīciju fonda novērtējums, mūsu sagatavotais ziņojums. Mums ir sagatavotais atzinums, mūsu komitejas atzinums, Dančels kundzes atzinums. Vadošā komiteja šajā jautājumā ir reģionu komiteja. Manuprāt, tātad Dančels kundze noteikti gribētu arī nedaudz par šo atzinumu teikt dažus vārdus. par eh, grozījumiem. Lūdzu, jums vārds. tuturor raportorilor din umbră și tuturor colegilor care au depus amendamente. Ja, paldies, es vēlos uh, pateikties visiem kolēģiem, kas arī iesniedz savus grozījumus. Un um, paldies arī sekretariātam par atbalstu darba gaitā. Lai mums tiešām izdotos sagatavot tādu tiešām veiksmīgu atzinumu. Mēs runājam tiešām par investīcijām strateģiskajos virzienos, tie ir tie lielie vektori, kas ir uzstādīti. Paldies visiem kolēģiem, kas arī palīdzēja sagatavot šo atzinumu. Dziękujemy Pani Poseł, gratulować będziemy później. E, w tej chwili... Ja, paldies. Sākumā, protams, nobalsosim, lai varam arī uzreiz apsveikt mūsu atzinuma autori. Sāksim ar balsošanu sarakstu. Tā par noraidīts pirmais grozījums. F kompromiss tagad. Balsam elektroniski. Sākam balsot. Paldies. Beidzam balsot. Kompromiss pieņemts. A kompromiss tāda. Sākam balsot elektroniski. A kompromiss lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 13. un 14. Balsojam par. Pieņemts. Kompromisa grozījums numur 10. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums par. Par. Pieņemts. Desmitais par. Pret. Noraidīts. 15. grozījums par pieņemts. 19. grozījums par pret noraidīts. 20. grozījums par pieņemts. 21. par pieņemts. 22. par pieņemts. 23. par pieņemts. Sākam balsot par B kompromisu. Balsojam! Beidzam balsot. Pieņemts. 36. grozījums par, pret, noraidīts. Trīsdesmit septītais par, pret, Noraidīts. 38. par. Pieņemts. 39. par. Pret. Noraidīts. Četrdesmit otrais par ne, tiešām faktiski par 40. sāksumu sākumā, jo tad pieņemts tagad 42. par pret. Pārbaudīsim elektronisku lūdzu. Balsojam. Sākam balsot par 42. Beidzam balsot. Pieņemts. 41. par. Pieņemts. C kompromiss. Labi, par 41. elektroniski balsam. Beidzam balsot. Pieņemts. Nē, nu, skaidrs. Tālāk C kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. par. Pret. Noraidīts. 45. par pret. Lūdzu, pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. D kompromiss elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 47, 57. Eh, pieņemts. 58. par pret. Lūdzu elektroniski par 58. elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 59. par. Pieņemts. 60. par. Pieņemts. 61. par. Pret. Noraidīts. 63. Pieņemts. Tālāk jāskatās 74. par pret. Pie, piektais izmā, tas bija pieņemts. Tagad 76. ir atsaukts. 77. tagad par, pret, noraidīts. Tagad 68. 68. par, pret, noraidīts. 70. par, pieņemts. 71. par, pret, pieņemts. Nepārbaudām elektroniski, lūdzu. Desakungs. It kā pacēla roku pie jā. Nu, <laughs> labi, tas būtu tiešām pārsteigums no tautas partijas. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies. Tālāk 72. par. Pieņemts. 73. par. Pret. Noraidīts. 74. par pret noraidīts. Tālāk E kompromiss. Elektroniski lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Paldies. Pieņemts. Tālāk 88. grozījums par pret Pārbaudām elektroniski. Dekāds trokungs necēla roku. Tādēļ pārbaudām 88. elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 902. par. Pieņemts. 93. var pieņemts. Deviņdesmit septītais var. Ar, eh, tas īsumā iet kopā ar 101. grozījumu. Par. Pret. Noraidīts. 98. grozījums par. Pret. Noraidīts. Pārbaudām elektroniski. Aņukungs tad lūdz, lai mēs balsojam par viņa grozījumu vēlreiz. Elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 99. grozījums par pret noraidīts. 100. par pret noraidīts. Tālāk. G kompromiss. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts.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 Lūk, dāmas un kungi, mums tā jābalso par atzinuma priekšlikuma ar grozījumiem kopumā. Sākam balsot. Paldies. Beidzam balsot. Lūk, atzinums pieņemts. Apsveicam Dančēlas kundzi. Vai jūs vēlētos teikt ko? Jā, paldies. Vēlos pateikties visiem kolēģiem par balsošanu un par sadarbību atzinumu te, eh, iz, izstrādē. Paldies! Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums Kā jums zināms, eh, sākotnēji paredzētais 13. darbkārtības jautājums ir pārcelts uz kādu vēlāku brīdi, un tādēļ eh, šodien izskatām jaunu 13a punktu, un tā būs Eiropas komisijas prezentācija, tas ir DG Sanko, ir veselības eh, ģenerāla direktorāta prezentācija par endokrīno sistēmu traucējumiem. Jā, protams, tas ir um, sabiedrībai kopumā ļoti nozīmīgs jautājums ar lielu ieinteresētību. Tādēļ arī esam lūguši komisiju sagatavot prezentāciju, lai viņi būs informēti precīzi par aktuālo jautājumu. Jums jau ir zināms, ka ar šādu jautājumu ļoti aktīvi Eiropas parlamentā nodarbojas vidas un veselības komiteja. Bet arī mūs tas tiešā veidā skar, jo te runa par sabiedrības veselību. Un tad iedošu vārdu Eiropas komisijas pārstāvēju. O nē, kundze laikam vēl nav ieradusies. Droši vien viņa pieņēma, ka balsošana prasīs ilgāku laiku. Nu labi, tad attiecīgi mēs var jau būt, ka varētu ķerties pie Āfrikas cūkumēra jautājuma. Jā, arī šis ir nozīmīgs jautājums, kas skar visu Eiropas Savienību. Un uh, komisijas pārstāvis ir radies? Arī nē. Labi, tad es no savas puses. Pastāstīšu par koordinātoru sanāksmi. Līdz tam visu šo informāciju saņemsiet arī elektroniski. Tas būs atspoguļots rakstveidā. Un nekādu īpašu piezīmi no manas puses tur nav. Un, ja nav nekādu iebilžu, tad tas arī šīs koordinātoru sanāksmes ieteikumi tiek apstiprināti. Tādēļ, nu labi, tad man jāsaka kafijas pārtraukums, īsts tehnisks pārtraukums. Es gan nezinu, vai kafiju var nosaukt par tehnisku jautājumu. Teiksim vienkārši tad pēc īsas pauzes atsāksim mūsu darbu. Ja vien nav kāds cits priekšlikums. Nu, tad vienkārši piedošana man, ka es norganizēju balsošanu tik ļoti strauji. Taravēls kungs nepār, nebeidz mani pārsteigt, un es viņam patiešām esmu pateicīgs. Bet katru reizi, protams, es tiešām atceros, pat droši vien, ka būšu pensijā atcerēšos Taravēls kungu. Labi, tiešām mana vaina pārāk strauji norganizēja mūsu balsošanu. Par to nav atbildīga komisija, ģenerāla direktora tam tiešām neko nevaram pārmest, tā ir mana vaina.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 pero fora, fora Uznawiamy obrady. Atsāksim darbu, saka priekšsēdētājs. Nu, lūk, esam nonākuši pie punkta, kur runāsim par endokrīnās darbības traucētā, traucētājiem. Pie mums ir iedies San veselības ģenerāla direktorāta um, pārstāvis. Un bez tālākas kavēšanās došu arī viņam vārdu. tad, lūk, varēsim saņemt informāciju par šo problēmu, kas, protams, mums īpaši nozīmīga. Cer, bazu pušīmi paņu. Lūdzu, kundze, jums vārds. Yeah, good morning, everybody. Labrīt visiem. Labrīt un paldies, ka esat uzaicinājuši mūs uz šīm diskusijām. Uh, par tēmu, kas tiešām ir visai nozīmīgs endokrīnās darbības traucētāji. Tātad, kā jau jūs droši vien zināt, komisija ir izpildījusi savas saistības un līdz vasaras sākumam tā publicēja, tas bija šogad, eh, zinātnisko kritēriju uzmetumu, kas ļautu definēt endokrīnās darbības traucētājus, ņemot vērā, ka jāizteno divi tiesību akti, no vienas puses tiesību akts par auga aizsardzības produktiem un no uh, otras puses biocīdo produktu regulējums. 15. jūnijā tad komisija pieņēma paziņojumu par endokrīnās darbības traucētājiem. Tam līdzi nāca arī visaptvarošs ietekmes novērtējums. Un komisija tāpat laikā arī apstiprināja divus likumdošanas aktu priekšlikumus, uh, kur tiek iekļauti kriteriji, pamatojoties uz nodarītajiem kaitējumiem attiecībā uz endokrīnās darbības krantājumiem. Viens ir deleģētais akts par biocīdiem produktu, par biocīdo produktu regulu, un viens komisijas regula, regulas priekšlikumus par augu aizsardzības produktiem saskaņā ar Pragu procedūru. Visi šie dokumenti pakotne kopumā tika publicēta komisijas mājaslapā ar domu, ka nepieciešams nodrošināt pēc iespējas lielāku pārskatāmību attiecībā uz visiem dokumentiem, tā lai tie visi arī turklāt atrastos viena vieta. Svarīgi atzīmēt par kritērijiem runājot, ka pirmām kārtām tie ir vienādi gan uh, augu aizsardzības produktiem, gan biocīdajiem produktiem, jo komisija uzskatīja, ka, lai izpildītu mērķi par augstu līmeņu cilvēku veselības aizsardzību vai auga aizsardzību, te nevajadzētu būt nekādai starpībai vienalga, vai mēs runājam par auga aizsardzības produktiem vai biocīdiem produktiem. Tātad mērķis ir pārliecināties, ka lielā mērā nodrošinām aizsardzību cilvēku veselībai, vidas aizsardzību nodrošinām, un abos tiesību aktos šie mērķi e, ir uzsvērti un aktuāli. Kā šie kritēriju projekti, jeb ierosinātie kritēriji tiek veidoti? Pirmām kārtām tie pamatojas uz trim elementiem ar saskaņā ar svaigāko Pasaules veselības organizācijas definīciju. Un šie, elementi, un šie trīs elementi ir šādi. Pirmām kārtām eh, aizsardzība pēc tam, kad kāds ir ticis pakļauts šādam traucētājam. Eh, mēs turklāt izvēlējāmies eh, arī demonstrēt saikni starp cēloni un sekām. Zinātniska pieeja tā tad, un kā jau teicu, tas viss saistīts ar Pasaules veselības organizācijas definīciju. Kritēriji turklāt tālāk paredz principus, kas būtu jāīsteno. Ja brīdī, kad tiek identificēts kaitējums. Nu, pirmām kārtām, vispirmām kārtām jā, tiek noteikts, ka vispirms jāizsver visi zinātniskie dati, to starp par dzīvniekiem, par in vitro, eh, un eh, tiek uzskatīts, ka šie dati ir būtiski arī attiecībā uz cilvēkiem, ja vien nav pierādīts pretējais, respektīvi, eh, pamatojoties uz pierādījumiem, tad tādā gadījumā tiek izsvērts cits, cita pieeja Esam dzirdējuši arī dažādu veidu apgalvojumus, ka šie kritēriji tikai ņem vērā efektus, kas jau zinām un konstatēt uz cilvēkiem un neizmanto piesardzības principu. Bet, nu, ka jūs teikt klausoties manu paskaidrojumu, es domāju, ka ir taču skaidrs, ka šie kritēriji ir izstrādāti tā, ka tā nav taisnība. Turklāt komisija ierosina grozīt vienu punktu papildinājumā augu aizsardzības produktu regulā, eh, lai tiktu ņemta vērā pašreizējā tehniskā un zinātniskā virzība uz priekšu. Un šis grozījums pamatos uz mandātu, kas paredzēts tieši, kas iekļaus tieši šai pašā regulā, un grozījums eh, attiecas uz atlaidēm, kas pastāv šī tiesība akti ietvaros un tiek piemērotas pēc tam, kad kāda viela tiek identificēta kā endokrinās darbības traucētājs. Izmaiņas, ko mēs ierosinām, ir šādas. Ierosinām mainīt šo uh, noteikumu attiecībā uz tādu nesvarīgu pakļautību, uz nesvarīgu riska uh, iespēju riska iespējamību. Un tas ir svarīgi, jo svarīgi atcerēties par riska elementiem. Ja mēs izveram riska elementus, tad tādā gadījumā labāk varēsim ņemt vērā zinātniskos faktus. Un turklāt tas nozīmē, ka varēsim arī harmonizēti īstenot kritērijus abu tiesību aktu ietvaros. Jo šī koncepcija, ko esam ieviesuši attiecībā uz auga aizsardzības produktiem, uh, Tātad, lūk, šis, um, kā mēs to sakām, negligible risk, nu, jau šāda, šāda definīcija jau iekraut, iekļaut otrā tiesība aktā, un līdz ar to mm, grozot šo formulējumu pirmajā aktā nozīmē, ka varēsim nodrošināt saskaņotu uh, īstenošanu. Otrā regula ir pieņemta vēlāk, līdz ar to konteksts, konteksts ir tāds svaigāks nekā augu aizsardzības produktu regulā, un, protams, ka šeit formulējumu izstrādājām ņemot vērā zinātnisko progresu. Tātad kopumā Esam pārliecināti, ka ierosinātie kritēriji ir daudz zinātniskāk un piemērotāki situācijai nekā pašreiz izmantojamā. Šobrīd izmantojam pagaidu kritērijas, lai identificētu endokrīnās darbības traucētājus un īpaši mm, īstenojot ietekmes novērtējumu, konstatējam, ka šie pagaidu kritēriji reizēm identificē, nu, tā teikt, maldīgus pozitīvus rezultātus, dod maldīgi pozitīvus rezultātus un uh, nav precīzi uh, endokrīnās darbības traucētāju identificētāji. Līdz ar to tie nav piemēroti šai situācijai, un tāpēc tas, ko tagad no komisijas puses ierosinām, atbilst visiem zinātniskajiem uh, apsvērumiem un daudz labāk varēs kalpot mums, palīdzot identificēt endokrīnās darbības traucētājus. Pašreizējie pagaidu kritēriji, kas arī tika izvērtēti ietekmes novērtējumā un apspriest publiskajās konsultācijās, nesaņēma atbalstu arī no ieinteresētajām pusēm un dalību valstīm. Tad arī no šā skatu punkta raugoties nav nekādas jēgas šos pagaidu kritērijus paturēt spēkā. Komisija ir pārliecināta, ka nepieciešams mainīt kritērijas un piemērot jaunos kritērijas pēc iespējas ātrāk. Turklāt jāatzīmē, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc neierosinām nekādu pārejas periodu kritēriju piemērošanā. Nu, varbūt, lai tā skaidrāk runātu par šo jautājumu, tīpaši attiecībā uz tiem, uz tiem scenārijiem, kas pavērās ietekmes novērtējumā, ir svarīgi atzīmēt, ka komisija neizvirza koncepciju, kurā būtu uzskaitītas kategorijas ar to, kas varētu būt endokrīnās darbības traucētājs vai par, ko, par kādām vielām pastāv šādas aizdomas. Jāatminas, ka tiesību akti ietvaros ne, netiek šādā kategoriju sadalē nu, nebūtu nekāda likumdošanas spēka, respektīvi tas neradītu papildus pievienoto vērtību, de, nedefinētu papildus, kas varētu būt endokrinās darbības traucētājs. Svarīgi ir pareizi definēt, kas tad šie traucētāji ir un kāda veida likumdošanas sekas tad iestājas, ja šāds traucētājs, kāda viela tiek identificēta kā darbības traucētājs. Komisija ietver arī stipruma koncepciju šais kritērijos, jo komisija nolēma likt priekšā šos kritērijus kaitējumu identificēšanai, izman, izmanto, bet uh, stiprums, jeb daudzums, jeb angliski potencija nav zinātniski identificējams eh, mērs. Mums to nārvadēja arī zi, zinātnieki 16. gada aprīlī, kad ar viņiem tikāmies. Tātad tā bija viena no iespējām, bet zinātnisku apsvērumu dēļ šo terminu, šādu vārdu izvēlējāmies nelietot. Par virzību uz priekšu abi tiesību aktu projekti tiks pieņemti saskaņā ar atbilstīgajām procedūrām. Viens, kā jau es teicu, ir deleģētais akts, otrs ir komisijas regula kas attiec uz deleģēto aktu, tātad tas notiks pēc tam, kad būs notikušas apspriešanās ar dalību valstu ekspertiem, un tad to pieņems komisija, parlaments un, parlaments un padomu, savukārt īstenos savu pāraudzības funkciju, kas attiecas uz auga aizsardzības produktu uh, Mm, regulu, nu, te vispirms būs diskusijas attiecīgajā komitejā, un pēc, protams, parlaments un padomu darīs savu darbu. Norādīšu, kā bija šie, ne, par šiem abiem tiesību aktiem esam informējuši Pasaules veselības organizāciju, un tur ir, viņi ir savukārt izveidojuši tādu jaunu atgriezeniskās saites mekānismu, informēt komisiju par eh, šiem procesiem. Šis process ir uzsākts, abi tiesība akti tika attiecīgajos formos apspriest šī gada jūnijā. Pēdējo reizi sazināšanās notika 21. septembrī. Uzdevām delegācijām uz, do, nosūtīt mums komentārus, un nākamā sanāksme ar dalībvalstu delegācijām notiks vēl līdz šī gada beigām. Nu, centīsimies līdz ar to jau nosūtīt jau pārskatīto tekstu un sagatavot pārskatītu tekstu, ņemot vairāk komentārus. Kā jau teicu, mēs par ārkārtīgi svarīgi uzskatām šos, svarīgiem uzskatām šos jaunos zinātniskos kritērijus, jo un tas tieši tāpēc, ka pagaidu kritēriji tiešām nav piemēroti pašreizējai situācijai. Uh, un tāpēc vēlamies virzīties uz priekšu ar kritēriju apstiprināšanu pēc iespējas ātrāk. Jau esam spēruši pirmos soļus, lai izstrādātu zinātnisko padlīniju dokumentu kritēriju īstenošanai. Strādājam te kopā ar eh, Eiropas ķimikāliju aģentūru un pārtiks nekaitīgumu iestādi, jeb EPNI. Tās ir abas šīs iestādes, jeb nu, struktūras, kas ehm, tālāk uzraudzīs un rūpēsies par šo kritēriju piemērošanu. Noslēgumā. Mēs, protams, rēķināmies arī ar parlamentu atbalstu attiecībā uz jauno kritēriju apstiprināšanu. Vēlamies, lai tie sāktu, eh, lai stātos spēkā pēc iespējas ātrāk. Uh, Un tāpēc eh, domāju, ka lēmumu pieņemšana pamatot uz zinātniskiem pamatiem varētu uzlabot arī nu, pašu šo tiesību aktu būtību. Protams, ka vēlamies nodrošināt augsta līmeņa cilvēku veselības aizsardzību un to starp arī vīdes aizsardzību. Esam pārliecināti, ka mūsu ierosinātie kriteriji pamatojas uz vislabākajiem pieejamiem zinātnes datiem un arī gribu uzsvērt, ka šī ir pirmā reize nu, vismaz cik tas mums zināms, pasaulē, kad šādi kriteriji, lai identificētu endokrīnās darbības traucē, traucētājus e, un kas pamatojas uz zinātniskiem datiem, tiek iestrādāti tiesību aktos. Līdz ar to Eiropa šai ziņā tiešām ir nu, tāda kā pioniera, ir avangardā un mūsuprāt būtu skumji, ja nu, mēs ar šo darbu, kas tik tālu jau padarīts, kavētos un nevirzītu tos priekšstāvju. Lielas paldies par uzmanību! Bardzo dziękuję. Liels paldies. Pateicos. Nu tā tad. Vispirms Haitamā kungs izteiksies, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisijai. Um, Cirdot diskusijas gan parlamentā šeit, gan ārpus parlamenta. Tad šie, ka runa ir tik daudz par saturu, bet par kritērijiem tas nav īsti skaidrs no piedāvājuma. Drīzāk šķiet, ka tā ir uh, politiska cīņa starp komisiju un parlamentu runa par juridisko, jo tiek norādīts, ka Eiropas parlaments pārsniedz savu mandātu. Es apsprē, apšaubu arī komisijas teikto. Pirms jāietāja, ko dara padomu, vai arī viņi iesaistās ar savu juridisko padomu, vai viņiem ir tāds, viņiem ir tāds pats viedoklis, ka parlamenta juridiskiem dienestam, ka jūs pārkāpjat savu mandātu, vai jūs plānojat sagatavot kādu oficiālu paziņojumu dokumentu, kurā paskaidrotu, kāpēc un kā jūs nepārkāpjat savu mandustu. Man zina, ka abas puses, gan nozare, gan NVO, uh, viņiem ir um, būtiskas bažas par priekšlikumu. Bet kāds ir uh, jūsu plāns, ja priekšlikums tiks noraidīts? Kādas tam būs sekas? Vai tas pat nav vēl sliktāks scenārijs nekā jūsu kritēriju akceptēšana un ievērošana? Varbūt jums vajadzētu labāk paskaidrot un precizēt, par ko tieši ir jūsu priekšlikums. Millers kundze. Jā, es gribu izteikt tālākas īsas piezīmes. Mēs, protams, zinām, cik grūti ir nonākt pie definīcijas, kas tad ir endokrīnās darbības traucētājs. Nu, un tagad būs priekšā divi tiesību akti, kas, protams, ir saistīta arī ar lauksaimniecību, un no lauksaimniecības skatu punktu raugoties, es domāju, ka mums eh, jādomā par drošu produktu izmantošanu un turklāt jāļa, jāpieļauj šādu produktu izmantošanu, tāpēc arī šie izņēmumi ir iestrādāti. Tāpat laikā iz, man ir visai skeptiska attieksme attiecībā uz šo risku izvērtēšanu. Ja mēs tiesību aktos runājam eh, definīcijai, iekļaujam vārdu risks, nu es nezinu, man liekas, vai tad tā definīcija tad nav vājāka. Turklāt Man svarīgi arī, ka mēs ne tikai skatāmies uz šiem abiem tiesību aktu, bet, aktiem, bet skatāmies arī uz tiem tiesību aktiem, ko šie akti ietekmē. Nu, respektīvi, tad taču runājam arī par kosmētiku un ūdens pam, ietvaru direktīvu. Virkne citu tiesību akti arī tiek skarti eh, šīs definīcijas rezultātā. Tas nozīmē, ka šī definīcija jāspēj attiekties uz visiem šiem aktiem. Tāpēc es gribētu uzdot jautājumu kā tad mēs tiešām novērtējam šo risku, kā mēs šo risku vietventē šeit atspoguļojam un kā tas tādā gadījumā atspoguļojas definīcijā un kā tas ietekmē lauksaimniecību. Vai nav tā, ka auga aizsardzībā tas ir tomēr nu, negatīvi, ar negatīvu ietekmi? Jo mēs taču vēlamies ilgspējīgu lauksaimniecību īstenot un nevēlamies kavēt uh, lauksaimniecību tā, lai, piemēram, augu aizsardzības produkti var tikt piemērot, ja tie nerada e, traucējumu. Nu, tātad daudzi jautājumi vēl nav atbild, atbildēti, un es ceru, ka būs iespējas tos apspriest. Un, e, protams, ka mums ir jāsaskaņo šī kritērija arī ar Starptautiskās veselības organizāciju. Paldies! Dziękuję, pan poseł Agniu. Paldies, un Aņu kungs. Paldies, priekšsādātāji. Protams, Eiropas Savienība cenšas eh, tad atteikties no auga aizsardzības produktiem bez jebkāda nopietna pamata. Kas ir šie endokrīno procesu traucētāji? Tad tas ietekmē cilvēku hormonu sistēmu tad ja kāds, ja kāds pārtikas produkts, tam var būt negatīva ietekme. Runājam par soju, pienu, olām, tie ir ļoti daudz dažādi produkti. Bet ir arī dabiskais estrogēns, ko var atrast, piemēram, āboliņā, brusels kāpostos, vīnos, ābolos un citos. Tas ir diezgan garš saraksts. Problēma ir tajā, ka ir grūti noteikt, kur endokrīnie traucētāji rada patiesas problēmas. Un te ir dažādas, uh, dažādas leģendas, un es domāju, ka tās vajadzētu uh, pilnībā norādīt. Tās nerada krūts vēzi vai neauglību vīriešos, bet šo cilvēku viegli tic šādām pļāpām, un tad ir ļoti grūti pierādīt pretējo. Vai uh, Eiropas Savienība ir vainīga tajā, ka viņi tagad sagatavo uh, likumdošu, uh, kas ir pret, pret māju ezmes, atvainojos tūkiem, bet kādi ir pētījumi, ko mēs precīzi zinām? Runājot par benzelu parabēnu, kas ir uh, viens uh, no endokrīniem traucētājiem. Un kas tad, ko var, tad var salīdzināt ar, tas ir ļoti vieglas uh, traucētājs, bet uh, Tātad sieviešu lietotās kontracepcijas zāles, tām ir krietni vien lielāka ietekme. Un arī mazuļi cieši viņi ir pakaļauti visiem tātad šīm vielām, pat vēl atrodoties. Tātad ir dažādi endokrīnie traucētāji, kas parādās arī dabiski, bet bieži vien mums ir nepieciešams tos sintizēt. Šos līdzekļus, šo likumdošanu mēs varam izmantot pret jebkādām inovācijām vai lietām, kas tiek izveidot cilvēku vajadzībām. Mēs, diemžēl, nevaram paļauties tikai uz bioloģisko lauksēmniecību, sagaidot, ka tā spēs pabarot visu pasauli. Paldies! Hazekāms kundze. Uh, Danki vēl, Fūžita. Um, Paldies. Paldies priekšādātāji. Esmu visā apmulsusi. Jūnijā taču mēs dzirdējām ļoti daudz kritikas par šo komisijas priekšlikumu. Attiecībā uz endokrīno traucētāju regulējumu dzirdējām kritiku no ķimikāliju nozars Viņus gan, eh, es atvainojos, ķimikālī nozara gan priecājās par, kritēri, par šiem kritērijiem, bet jāsaka, veselības aizsardzības eh, jomā, nu, jāsaka, visi šausmās saķēra galvas. Nu, tagad ir pagājis zināms laiks. Bija šis eh, tiesu nolēmums no Eiropas kopienu tiesas. Uh, Ceru, ka pareizi atceros visu teikto, bet, nu, ja nu ir tā, ka šie priekšlikumi vairs nebūs balstīti uz iespējamo risku, bet uz nodarīto kaitējumu, tad tas ir solis uz priekšu. Tas attiecas arī uz definīcijām, kas nāk no Pasaules veselības organizācijas. Es domāju, ka to nevajadzētu mainīt. Nu, vienalga vai in vivo vai in vitro nu, konstatēti šīs sekas. Nu, tas arī ir svarīgi. Un, um, arī šajā gadījumā ar priekšlikumu speram soli uz priekšu. Un tomēr komisija izmantos deleģētos aktus tā vien šķiet. Un, manuprāt, tas padara mm, šo izējas punktu, izējas pasākumu jau pašā sākumā vājāks. Es nespēju īsti visam tam izsakot līdzi, jo mūsu priekšā nebija nekāda, te, nu, nebija nekāda dokumenta. Es labprāt gribētu to visu tomēr redzēt rakstisku uz papīra. Un es domāju, parlamentam būtu vajadzīgs konkrēts teksts, lai mēs vispār varētu pieņemt kaut kādu nostāju šai gadījumā. Es priecātos, ja varētu tādu saņemt tuvākajā laikā. So desk. Desekums. Paldies, priekšsādātāji. Paldies arī par šo informāciju. Es pats, kas ļoti precīzi zinu, ko tas nozīmē vērs, saslimšana ar vēzi, arī šo jautājumu uztver ļoti personīgi. Un uh, man ļoti interesē tiešām, lai būtu pareizi un izsmaļos informācijas zinātniski pamatotam. Uh, Mēs īpaši zinām, ka Šveicē īpaši ir eh, satraucoša situācija. Um, ja mēs skatāmies 2012. gadā, arī Vācijā no 70 līdz 74 gadu vecumā sievietes uh, uz. Uz uh, eh, tūkstošu sievietēm 40, uh, 400 10,400 vietiem bija vēsts, un savukārt vecumā virs 80 gadiem tas jau rādītājs ir 145 sievietes. Tas īpaši satraucoši, īpaši, kas skar krūts vēža izplatību. Un lauksaimniecēm savukārt šis vidējais rādītājs ir zem vidējā rādītāja kopumā sabiedrībā. Un tas ir ļoti interesanti, ka mm, it kā viņi, kas ir tomēr visu laiku pakļauti visdažādākā auga aizsardzības līdzekļu lietošanai, vidējais rādītājs tomēr lauksemniekiem ir zemāks. Līdz ar to man liekas, ka te būtu jābūt ļoti piesardzīgiem. Jau mēs tad varētu aizliegt pilnīgi visu, varbūt plastika, plasmasas pudeles. Par to nav runa. Es tiešām gribētu, lai mēs šajās diskusijās balstītos zinātniskām atziņām, zinātniskiem pierādījumiem. Mēs nevaram vienkārši aizliegt visa veida um, augu aizsardzības līdzekļus. Mums ir ļoti rūpīgi jāizpēta, um, kur ir līdzekļi nepieciešami, kurus drīkst aizliegt un kurus nedrīkst. Vienkārši tā ar vienu rokas vilcienu visu aizliegt, tas būtu nepareizais risinājums. Paldies! Sanara. Bueno, pues a mí este debate me parece muy. Lielas paldies priekšādātē. Šīs debats ļoti nozīmīgs. Esmu lauksamnieks. Lauksamniec, un es domāju, ka veselība jāliek pirmajā vietā. Un lauksaimniekam svarīgākais ir pārliecināties, ka pārtika, ko mēs beigu beigās nosūtam mm, mm, citiem, ir garšīga un veselīga. Un tāpēc domāju, ka piesardzības princips būtu jāliek pirmajā vietā. Ir jau labi, ka la, mūždien cenšamies radīt tālākas problēmas un konstatējam, ka uzņēmumu mūs pieviļ, krāpja un tā tālāk, bet ir jāpieliek punkts šai neskaidrajai situācijai, nedrošībai, kas pastāv. Ir jau arī daudz citi produkti, ko tad varētu aizliegt. Par to vajadzētu plašas diskusijas, jāpārliecinās tāpat laikā, ka arī ķimikālija nozara ievēro piesardzības principu un šāda veida bīstamus produktus tirgo nelaiž. Nereti riska novērtējums, ko viņi veic, nav pamatots, un nu, dati tiek sagrozīti, safabricēti. Paldies, saka priekšādātās, neviens cits nevēlas uzstāties. Nu, tā tad līdz ar to vēl dosim vārdu komisijas pārstāvēji, lai tad viņi var reaģēt eh, uz dzirdēto, atbildēt uz jautājumiem. Thank you very much, Mr. Chair, and thank you very much for the... For the... Paldies priekšsēdētājiem. Paldies par komentāriem un jautājumiem. Atbildot uz pirmo jautājumu par priekšlikuma likumību, ja tā varētu teikt, gribēju skaidri pateikt, ka uh, Eiropas parlamenta juridiskā dienesta jautājums koncentrējas uz um, atkāpes likumību par to, ka tiek mainīta uh, Uh, mainīs šis atkāpes pamats, vai tas tiek balstīts uz nodarīto kaitējumu, vai arī balstīts uz uh, uh, pakļaušanas risku. Mm, paša priekšlikumā likumība netiek apšaubīta. Komisija, protams, ir savs viedoklis par to. Varat būt droši, ka komisija ļoti rūpīgi ir domājusi par priekšlikuma likumību pirms darba uzsākšanas. Jūs uzdevāt jautājumu, ko dara padome. Mēs vēl nezinām, jo mēs neesam uzsākuši šo formālo um, padomas darba fāzi. Mēs uh, sazinamies ar uh, dalību valstīm, pastāvīgajās komitejās, un tur šis jautājums par likumību un pamatojumu, protams, arī tika apspriests Komisija dažādu iemeslu dēļ uzskata, ka uh, šī pielikuma iekļaušana ir pilnībā pamatot un likumīga. Un, vai mēs runājam par būtiskajiem elementiem vai nē, es neesmu juriste un es to, protams, nevarēšu izskaidrot ļoti juridiskos terminos, bet ir skaidrs norādes, ka te uh, ka mē, te mēs runājam par lietām, kas tiek noteiktas pielikumos, bet kas nav atrunāts nec pantā, ne apsvērumam, tad tīri no juridiskā viedokļa to var, drīzāk varētu traktēt kā nebūtisko elementu. Un otrkārt, ir pilnīgi skaidra komisijas pilnvara groziet šo konkrēto pielikumu Tad, eh, runāt par pilnvarām grozīt eh, šo pielikumu, ņemot vērā zinātnisko tehnisko progresu. Un, faktiski šis ir eh, vienīgais pielikums, ko var grozīt, ņemot vērā zinātnisko progresu. Jūs varat būt droši, ka komisija ļoti rūpīgi ir izvērtējusi priekšlikumu likumīgi, tāpēc pašā ieskaitot arī uh, grozījumu attiecībā uz atkāpi. Un komisija noteikti mēģinās izskaidrot savu nostāju un pozīciju labāk un precīzāk. Dzirdēju arī komentārus par to, ka neviens nav apmierināts ar priekšlikumu un par to, ka šis priekšlikums tiek plaši kritizēts. Mums būtu jābūt ļoti uzmanīgiem izdarīt šādus secinājumus. Mēs neesam dzirdējuši nekādu būtisku kritiku par mm, priekšlikumu, tad par to, par, kas balstītos zinātniskiem pierādījumiem no Pasaules veselības organizācijas, un arī atsaucoties uz citām pusēm, tad mēs runājam par uh, Uh, NVO un citām interesētajām pusēm lauksaimniecībā. Uh, tad ir jautājums, vai mums varbūt vajadzēja ieviest kādas apakškategorijas, un vai mums vajadzēja iekļaut arī uh, stiprumu. Ir iemesli, kādēļ to nesam darījuši, bet saņemtā kritika. Tad, uh, nav pamats uh, apšaubīt mūsu izvēlētos kritērijus un piedāvāt to teksta formulējumu. Pastāv bažas, ka šie kritēriji varētu novest pie būtiska, būtiskiem produktu zaudējumiem. Šajā gadījumā mēs ļoti rūpīgi izskatījām ietekmes izvērtējumu tika veiktas arī aplēses, lai gūtu priekšstatu par produktu apjomu vai aktīvo vielu apjomu, kas tiktu ietekmēts izmantojot šādas a, PTO definīcijas. Bet, a, nu, aplēses, protams, nav Uh, precīzs zinātnisks izvērtējums. Pirmkārt, jo nebija pieejami visi dati, un otrkārt arī um, ņemot vērā laika ierobežojumus, mēs to nevarējām izdarīt. Mm. Un pat var teikt, ka tika izvērtēts aptuveni 600 aktīvās vielas. Tika norādīts, ka 26 no tām uh, iespējams varētu izpildīt jaunos noteiktos kritērijus aktīvajām vielām. Tas, visa šī informācija ir pieejama mājaslapā. Savā ietekmes izvērtējumā arī aplūkojām, ko tas potenciāli varētu nozīmēt lauksaimniecībai. Mēs nonācām pie secinājuma, ka jā, tas atstās ietekmi uz lauksaimniecību, par to šaubu nav Bet, ja mēs runājam par vielām, kas varētu būt endokrīnie traucētāji, kurus varētu definēt kā šādus traucētājus, un, protams, arī veselības definīcija ir jāņem vērā, mm, nosakot zinām prioritāti. Kāds no runātājiem atsaucās arī uz uh, dabiskajiem endokrīniem traucētājiem, protams, Arī tādi pastātos mums vajadzēja aplūkot arī ietekmes izvērtējumā. Ir dabiskas vielas un, dabiski, un, un augi, kuriem arī var būt traucējuši ietekmi uz endokrīno sistēmu. Zinātniskie, zinātnisko kritēriju mērķis nav neko darīt šajā jomā, bet te man jāatgriežās pie tā, kas ir definīcija pamatā. Pirmkārt, ir jākonstatē, ka ir negatīva ietekme. Mēs nevēlamies aptvert tādas lietas, kas nerada negatīvu ietekmi. Iepriekš, un daudz no jums to jau zina, bija pieejamas vielas, kurām bijām ļoti spēcīgas endokrīnās darbības traucējošas, traucējoša ietekme paplašinājas, tā es varu atsaukties uz, piemēram, jūras putnu, olu čāmalu uh, mm, pavaināšu, pavaināšanas, un to, to arī varētu izskaidrot ar noteiktām vielām, kurām bija, kuras traucēja endokrīno draudzī, uh, endokrīno darbību. bet uh, ja kāda viela radusies dabiski, tā netiks iekļauta um, priekšlikuma aptvērumā. Bet, um, ja ir pierādīta negatīvā ietekme, tad mums ir jārīkojās. Un otrais solis būtu mm, pārdomāt par pārdomāt apkāpes piemērošanu. Un ir jāizvērtē vēl iespējami kādi scenāriji, kad varētu būt negatīvā ietekme. Um, un, ja tāda negatīva ietekme ir pierādīta, tad šādas vielas nedrīkst paturēt uh, tirgū. Esam veikuši aplēses par vielām un par ietekmētajiem produktiem. Un ir skaidrs, ka šis piesardzības princips ir mūsu priešlikuma pamatā. Mēs noteikti plānojam turpināt arī rīkoties, izmantojot šādu pamatu. Un atbildot uz formālāku jautājumu, kādēļ tika izmantots deleģētais akts, tas tika noteikts jau brīdī, kad tika veidots pamatakts, kādu veidu tiek domāts par to, kādus instrumentus var un vajadzētu izmantot tālākai zinātnisko kritēriju izstrādēji. Mm. Teksts, ko atbalstīja komisija 15. jūnijam, tas ir sabiedriski pieejams, un es domāju, ka tas tika nosūtīts arī parlamentam. Tā ir daļa no pakotnes, kas ir pieejama kopā ar ietekmes izvērtējumu, kopā arī ar paziņojumu. Viss šī informācija ir pieejama, ar to var iepazīties. Un visbeidzot, gribētu runāt par uh, citu kopienas tiesību aktu ietekmi. Tika norādīts, ka endokrinie traucētāji nav nekas, nav tāda ekskluzīva parādība, tikai biocīdu vai augu aizsardzības produktu kontekstā. Komisija darbosies arī savu juridisko pienākumu piemērošanas kontekstā, arī uh, uh, kosmētikas produktu kontekstā mēs varam sagaidīt laika gaitā, ka tiks izmantota horizontāka pieeja attiecībā uz dažādām precēm. un to regulējumu. Bet vismaz pašreizējā sistēmā ir noteikts, ka komisijai ir juridisks pienākums biocīdu likumdošanas un auga aizsardzības produktu likumdošanas kontekstā ir jānāklājā ar tādu priekšlikumu. To mēs arī darījām. Un es tiešām gribētu uzsvērt, ka ir plaša, plaša atbalsts vai tā definīcijai. Pasaules veselības organizācijas definīcijai, un, manuprāt, tas ir būtisks aspekts. Un otrkārt, vēlreiz gribētu uzsvērt tad, cilvēkiem, kas vēlas padziļinātāk iepazīties ar ietekmes izvērtējumu, no tā ir radies, radies pilnīgi skaidri, ka pagaidām izmanto pagaidu kritērija, kas tiek izmantota tagad, nav uh, pietiekama. Tiek daudz, ir daudz tādu viltus pozitīvo rezultātu. Un no sabiedrības veselības viedokļa. Ir jānorāda, ka šie kriteriji nespēja konstatēt visas endokrīno darbību traucējušas vielas. Un jaunie ierosinātā kritērija būtu efektīvāk šajā ziņā. Paldies, paldies priekšsēdētājiem. Paldies. Vai kāds vēlētos vēl piedalīties debatēs, jautājumi, komentāri? Jā, ja, labi, tad, tad sākam otro raundu. Anģo kungs, un vēl kāds vēlas lūdzu, tad eh, dod ziņu. <clears throat> lūdzu, Anģo kungs, vārds jums. Jā, ja, paldies par šo otro iespēju. Tātad te komisija pieminē DDT. Un tas mani interesēja. <clears throat> Te divas lietas. Pirmkārt, tad, kad to aizliedza, tad daudzi bērni Āfrikā saslim ar malāriju. Tā ka īstenībā es redzu tiešo korelāciju starp arī bērnu aizsardzību un savaļas, jeb dzīvnieku aizsardzību. Turklāt, ja mēs aizliedzam DDT pilnībā, tad īstenībā parādās arī vēl jauns citas problēmas. Mēs zinām, ka sieviešu uh, pretaugļošanās uh, medikamenti uh, īstenībā nonākot ūdenī un savvaļas eh, pēc tam apritē, var eh, īstenībā novērst to, ka zīvis iegūs maini dzimumu, kļūst par iegūst sieviešu dzimumu. Tad sanāk, ka mums būtu jāatsakās no kontracepcijas līdzekļiem. Kā tad sabiedrība vispār ar to tiks galā? Kazakam kungs, lūdzu, eh, kundze. Paldies, priekšsādētāji. Protams, um, man būtu ko teikt, bet es labāk varbūt neatbildēšu Aņokungam. Man tad ir arī jautājums. Kā izskatās ar laika grafiku un kas varētu būt tas brīdis, kad mēs varētu saņemt kādu arī tekstu, teksta priekšlikumu? Paldies! Nu, cits jautājums laikam šobrīd nebūs. Labi, tad atkal vārds komisijai. Lūdzu. Sāksim otrā galā. Tātad komisijas piedāvātais teksta priekšlikums jau ir pieejams. Tātad šobrīd tiek izstrādāts daudzētais akts biocīdajiem produktiem un īstenošanas teksts, instrumenta teksts auga aizsardzības līdzekļiem dalībvalstīm. Tas ir saruna process ar dalībvalstu ekspertiem. Uh, Tas ir teksts, ko mēs esam izstrādājuši ar ekspertiem kopā. Mēs viņu pārskatām, un tad tie parādās, ka jau un tātad graudētais tiesība akts un iznošanas e, tiesība akts. Un mēs vēlamies to tiešām izstrādāt precīzi, lai nebūtu nekādu pārpratumu un interpretācijas iespēju, kas, nu, tad uh, at, izvairītos no <clears throat> pamat pieejas īstenošanas. Tā kā mēs pie tā vēl turpinam darbu. Uh, Tāpat arī vēl es norādīju, ka arī Eiropas parlamenta eksperti piedalās pie daudzētā aktu izstrādes, tā kā arī viņi saņem uh, informāciju tieši šajā veidā, nepastāpināti. Un par laika grafiku ir plānota vēl arī sanāksmes šī, šajā gadā. Es jums nevarētu steigties notikumiem pa priekšu un uh, pateikt, kad īsti mēs varētu jau balsot par šo tekstu. bet nu komisija cer, ka varētu nobalsot par šo tekstu gada sākumā, nākošā gada sākumā. Tas būtu par īstenošanas aktu. Un paralēli, protams, mēs vēlamies arī virzīt delģētu aktu, tā ka nu ceram, ka tas viss notiks tad uh, nākošā gada sākumā. Par deretēm. Šī viela jau ir sen aizliegta, jo bija acīm redzama tās negatīvā ietekme. Lai gan jūsu interesants komentārs bija ļoti interesants. Ja mēs runājam par biocīdāliem produktiem un auga aizsardzības likumdošanu, tur īstenībā ir atrunātas klauzulas, kur norāda, ja atsevišķais produkts ir nepieciešams, lai apkarotu ļoti bīstamas augstslimības, kas apdraud arī augu veselību tad ir iespējams to arī ārkārtas situācija arī izmantot. Par kontracepcijas līdzekļiem. Nu, šīs diskusijas vispār jau, kas skar visa veida uh, eh, farmacētisko produktu nonākšanu vidē, kam arī ir endokrinās uh, eh, darbības uh, traucējuma izraisītāja īpašības, ir jau mūsu redzes lokā. Mums ir izstrādāts šis prioritārais saraksts Nu, sarakstā arī parādās šīs jautājums, ko jūs minējāt, tad par farmaceitisko līdzekļu ietekmi uz vidi. Paldies! Ja nebūtu šobrīd citu komentāru jautājumu, tad paldies komisijai par informāciju. Liksim punktu šodienas jautājumam, darbkārtībā un varam starti, skatīt tālāk nākošo darba kārtības jautājumu. Arī šajā gadījumā uzklausīsim komisijas informāciju par Āfrikas cūku mēri. Šī ir ļoti bīstama slimība, kas parasti arī veids letāli un uh, Lai gan jāatzīst, ka šobrīd šīs slimības kā tieši cūkas. Nu, tā ir zinām Eiropā jau sen, bet vienmēr tika uzskatīta tomēr par eksotisku endemisku slimību. Un šajā gadījumā mums tad ir arī ir laiks uzklausīt aktuālāko informāciju. Tā šī ir epidēmija, kas mums jau pazīstam, kas šobrīd ir izplatījusies Polijā un īpaši Baltijas valstīs. Afrikas cūku mēris. E, nu, to izplatīja savvaļas dzīvnieki, un tā ir ienākusi Eiropā tad no austrumiem. Nu, būtu laiks arī uzklausīt aktuālu situāciju un precīzāku informāciju no Eiropas komisijas. Vārds jums, lūdzu. Čekāme na prezentāciju. Tātad būs komisijas arī prezentācija. Un līdz ko esat gatavi, lūdzu, jūs varat sākt. Thank you very much for offering the Commission to explain the situation. Paldies par šo uzaicinājumu un iespēju komisijai arī jums arī pastāstīt par aktuālo uh, situāciju uh, Āfrikas cūkumēra izplatība un cīņa pret to. Šī prezentācija ir iekļauj arī diezgan daudz vizuālo materiālu un informatīvu materiālu. Tātad, uh, Āfrikas cukmērs ir jau iepriekš bijis arī izplatījies kādreiz Eiropas Savienībā, un mēs esam spējuši to ierobežot un dažkārt arī pilnībā izskaust atsevišķās Eiropas Savienības teritorijās. Un tā kā mūsu vēsturiskā pieredze liek teikt, ka mums ir diezgan skaidra un efektīva pieeja, kā to izskaust. E, kādēļ tas ir no jauna parādījies? Tad lūk skats uz karti, kas ir pašsaprotam un paskaidro Pirmkārt, uzreiz norādīšu, ka šis neskan nevienu citu sugu, tikai kā cūkas, un cilvēks vispār neskan nekādā gadījumā. Un, bet mēs redzam, ka e, šīs tūkstoši Tūkstoš... 2007. gadā notika tā, ka no Āfrikas raga e, šīs cūkas tika pārvest uz Kaukāzu, un no Gruzijas jūs redzat, kur parādījās pirmās saslimšanas Grūzijā, uh, konkrētajās lauksaimniecībās, un tālāk šī slimnīca izplatījās no Grūzijas uz ziemeļiem, caur Krieviju. Un jau 2011. gadā tika konstatēta arī izplatība vēl augstāk un jau nonāca arī Eiropas reģionā Balkrievijā sākumā. Un no Balkrievijas, lūk, mums arī redzam teritorijas kartē 14. gadā, tā arī ienāca Eiropas Savienībā. Lūk, kādā veidā šī epidēmija ir arī izplatījusies. Tātad tā to redz savukārt Krievija. Un viņi uzskata, um, ja mēs būtu ievērojuši Krievijas ierosinājumus, tad mēs būtu ierobežojuši e, slimības izplatību, bet tā tas nenotika. Tātad, īstenībā, situācija bija atšķirīga. Un mēs īstenībā saskatījām šādu bija reālā situācija. Te redzam 2014. gadu. Īstenībā šī slimība visu laiku turējās tieši pie mūsu kaimiņu robežām - Krievijas un Balkrievijas. Baltkrievijai tas galvenokārt skāra meža cūkas, savukārt mēs esam iezīmējuši, ka arī slimība izplaties arī mājascūkās. 2015. gadā situācija pasliktinājās, bet īstenībā bija ļoti ierobežota izplatība. Un reģions bija ļoti šaurs, un tātad šaura izplatība bija 2015. gadā. 16. gadā mēs redzam, ka slimība izplatījusies visplašāk, bet no otras puses nevarētu teikt, ka ļoti plaši tā ir palikusi aptuveni vienā tā pašā teritorijā. Te parādās, protams, vairāki akūtie punkti, kur mēs esam arī uzsākuši novērošanu. Un divos gadījumos tomēr cūkmēs tika konstatēts ne tikai savvaļas kūkam, bet arī māscūkam. Divos gadījumos. Te ir svarīgi pamanīt, ka šī ļoti mazā teritorija salīdzinumā ar slimības izplatību no 7, 2007. līdz 2014. gada kaimiņu teritorijās. Lūk, kāda ir aktuālā situācija kopumā pēdējo divu gadu laikā visā reģionā. 14. gads, 15. Eh, 16. gads. Lūdzu, te ir redzams, ka slimība turpinās izplatīties Krievijā un Ukrainā. Savukārt tie zaļie un uh, sarkanie punkti, kas norāda saslimšanu mājas cūkām un savas cūkām, meža cūkām, ar vienu saglabājas aptuveni vienā un tā pašā teritorijā Eiropā. Lūk, šeit vēlreiz kāds, kas atklāja kopumā Eiropas situāciju. Tad mēs redzam Krievijas ziemeļos. Ir arī jaunākie slimības uzliesmojumi punkti kur notiek slimības aktīva izplatīšanās, un dienvidu teritorijā, tas ir die, Ukraina dienvidos, Ukrainas dienvidos un pie Moldavas, kur ļoti satraucoša situācija un reiz arī satraucoša Eiropas Savienībai. Jo Moldovā slimība ir ienākusi pavisam nesen, un tā arī viena no Eiropas Savienības kaimiņu valstīm. Un tas mums rada jauns arī bažas par īstenībā Moldovas spēju ierobežot slimības izplatību. Mēs tā kontrolējam šo situāciju Baltijas valstīs un Baltkrievijā, e, Polijā piedošanu. Tur mēs spējam slimības izplatību ierobežot, bet te parādās jauni draudi, kas mūs tiešām šobrīd satrauc Moldovā. Tad kāda ir jūsu Eiropas Savienības atbilde? Mūsu piemērotie instrumenti. Lūk, te ir vesels saraksts ar galvenajiem instrumentiem, Iz, izskriesim tam cauri. Uh, Nedomāju, varbūt, ka mums šodien būs iespēja detalizētāk katru jautājumu apskatīt, bet tad pirmais, ko mēs varam piedāvāt. Mums ir pilnībā harmonizēta veterinārā likumdošana, īpaši, kas skars veterināro slimību kontroli. Tas ir precīzi atrunāts arī padoms direktīvā, un tur ir iekļauts šīs normas, kādā veidā mums ir jācīnās pret slimības izplatību. Mums ir ierobežošanas plāni, uh, Un ir skaidri noteikts, ka tas ir pienākums dalībvalstīm nodrošināt šādu slimību ierobežošanas plānus un arī nodrošināt visus nepieciešamos līdzekļus slimības iedro, ierobežošanai. Tālāk no dalībvalsts mēs runājam par reģioniem. Un es vēlāk arī runāšu, kā mēs saprotam šo reģionu pieju. Un izsakot, mēs nodalām reģionu, eh, kur ir um, infekt, inficioārā daļa, un otrs ir, kurš jau ir drošā daļa, kurā vairs nav konstatēta slimības izplatība. Un lūk, mēs sadalām Poliju, piemēram, divos reģionos, kur mēs norādām zināms ierobežojums, jo tur ir konstatēta slimība, bet vairums valsts teritorijas ir atsevišķi norobežots cits reģions, kur mēs norādām, ka tieši nav konstatēta slimība. Mums arī ir referenču laboratorijas, kas darbojas, kas nodrošina atbalstu ar saviem diagnostikas instrumentiem. Un mēs izmantojam Eiropas Savienības naudu, līdzekļus, lai nodrošinātu līdzfinansējumu un dažkārt savukārt pilnu finansējumu atsevišķiem kontrolas pasākumiem un ierobežošanas pasākumiem. Mēs arī veicām, protams, iekšējās audits un inspekciju, lai precīzi visu laiku nodrošināt, ka visi plānoti instrumenti, visi plānoti līdzekļi tiek precīzi arī piemēroti. Tātad tie ir arī veterināri eksperti no visām komandām, no visām dalībvalstīm, kas ir gatavs, protams, arī šeit eh, ierast, eh, uzmanīt to un uzraudzīt, lai slimība neizplatītos citās Eiropas Savienības valstīs. Un ir vēl papildus arī citi instrumenti, kas palīdz cīnīties gan pret Āfrikas cūku mēri, gan arī citām slimībām. Un tātad tur ir arī tādi sagatavošanas pasākumi, apmācības programmas mūsu jauniem zinātniekiem, kas arī ļoti liederīgi, lai mēs spētu nodrošināt slimību izplatību, ierobežošanu Un tas notiek viss tieši balstoties zinātniskiem datiem, kurus mums piedāvā šīs laboratorijas un zinātnieki. Tālāk mēs sadarbojamies ar kaimiņu valstīm - Krieviju, Ukrainu. Mums ir izstrādāts konkrēts ietvers, un tas viss notiek starptautisko organizāciju ietvaros, tātad uh, Pasaules dzīvnieku veselības organizāciju un um, FTO. Tāpat arī mēs organizējam arī mūsu arī atsevišķos uh, cits instruments, kur ir runa par ciešāku sadarbību. Lūk, tāda ir mūsu rīcība politika, ko mēs uh, spējam nodrošināt uh, konkrētā slimību uz, uzliesmumu gadījumos. Mums ir precīzi atrunāti soļi, uh, cikli, uh, noteiktie rādījusi, 3 km un 10 km rādījus ap lauksaimniecību un arī bargie noteikumi, kas pieprasa saslimstības gadījumā izkaut pilnībā saimniecībā šīs cūkas, lai pilnībā izskaust slimības iespējamo turpmāko izplatību. Un līdz ko ir konstatēta slimības izplatība, protams, tad pāris mēnešu laikā mēs spējam piemērot šo reģionalizācijas principu. Uh, Tātad, kurā es sacīju, tas ir jautājums, kā mēs nodām teritorijas, kurā ir konstatēta slimības izplatība un kurā ir mm, noteikti kā tīra, jeb neinficēta zona. Tāda mūsu reģionalizācijas pieeja Eiropas saimnībā. Tad mēs reiz nosakām uh, trīs krāsas sarkanu, zilu un rozā, nu tad tur ir skaidrs, ka tajā teritorijā ir konstatēta slimība un attiecīgi no iekrāsotās teritorijas intensitātes tur ir jāpieno dažādi pasākumi. Eh, sarkans nozīmē ļoti slikti, eh, rozā nu pa pusē un zilā krāsa nozīmē, ka ir stabila situācija, bet nevar teikt, ka būtu brīva no slimības. Uh, sarkanākrās, kas skar gan savu mežcūkus, gan arī mājcūkus. Um, ehm, rozā krāsa, tas nozīmē savu mežcūkus, un zilā krāsa iespējamā problemātiskā zona, riska zona, ko mēs neuzskatām par brīvu no slimības. Šo karti mēs ik pa laikam pārskatām, skatot reālo situāciju uz vietas, epidemisko izplatību. Un lūk, šī ir aktuālā situācija, kas redz, ka ļoti neliela polijas uh, daļa ir skārta, liela daļa um, Latvijas un gandrīz visa Igaunija ir pakļauta ierobežojumiem. Un, diemžēl, slimība ir vien konstatēta un klātsoša. Bet, ja paskatāmies plašāk, tad mēs tomēr redzam, ka Eiropas saimnībā kopumā uh, un reģionalizētā pieeja īstenībā atklāja to, ka kopējā teritorija ir neliela, tātad uh, iepratim visai Eiropas Savienībai. Bet slimības izplatības teritorija ir tiešām neliela. Mums ir izdevies slimību ierobežot šajā relatīvi nelielajā Eiropas saimnības teritorijā jau veselus trīs gadus. Mēs esam tiešām veiksmīgi to spējuši. Mēs arī visu laiku meklējam un konstatējam slimības uh, radītājus, tātad uh, konstatējot, kur tā ir izplatījusies. Tas nav vienkārši, ka mēs tā sēžam kaut ko gaidām. Mēs ļoti precīzi veicam testus par slimības izplatību un īpaši arī savvaļas dzīvnieku izplatībā. Simt tūkstoši aptuveni mēs tūku testus mēs esam veikuši uh, pēdējo trīs gadu laikā Tas nozīmē, ka šūks tiek nošauts un tiek testēts, un mūsu rīcība politika ir vērsta uz to, lai tiešām varētu precīzi konstatēt slimības izplatību, un mēs finansējam šādus uzraudzības pasākumus. Tātad pirmkārt ir uzraudzība, lai varētu noteikt slimības izplatību, veicam testus, analīzes uh, no mežtūku paraugiem lai, kā es teicu, šī slimība izplatās tikai cūksugas dzīvniekos. Tālāk mēs arī maksājam par dezinfekcijas līdzekļiem, tālāk mēs sagatavojam lauksaimnieks konkrētajos reģionos, jo, kā es teicu, šī ir pilnīgi tāda neredzēta situācija, kur Āfrikas cūku mēs izplatās valstīs, kas ļoti tālu no Āfrikas, un kas nebija nekad saskārušies ar šādu slimību. Bet eh, mums bija iespēja, protams, arī izmantot Eiropas eh, pieredzi un tos veterinārstus, kas zināja šī problēmas un šādas slimības, varējām arī iesaistīt, lai nodot viņu zināšanas un ierobežot slimības izplatību. Tagad mēs ierobežojam, bet mums ir jāveic nākamie soļi, lai pilnībā arī izskaut šo slimību. mums arī, protams, šie secīgie posmi, kur mēs runājam arī par ļoti jau tādu agrīnu konstatēšanu, kā, līdz ko agrīni konstatēt kaut kur iespējami riski, tad tiek izskaut pilnībā viss um, uh, lauksaimniecības uh, ganāpu uh, cūks. Nu, un tas ir uh, pasākums, ko mēs veicam kopā ar dalībvalstīm. Tālāk mēs veicam arī šo auditu. Un mūsu direktorāts, kas nodarbojas ar auditiem un inspekcijām, uh, nu, viņi strādā, lai mēs parādītu, atklātu mūsu darbības efektivitāti. Un mēs šodien varam jums tiešām teikt, ka dalībvalsts arī darbojas tiešām efektīvi un spēj nodrošināt slimības izplatības ierobežošanu. Tā kā mums ir izvēries novērst to um, um, scenāriju, kā to plānoja Krievija, ka izplatīsies arī līdz pat Vācijai, tas nav noticis. Un slimība nav izgājusi ārpus šīm, šīs ierobežotās teritorijas. Jo mēs ļoti precīzi piemērojam mūsu arī uzstādītos pasākumus. Audits tātad lūdz, lai mēs veicam konkrēts pasākums, kur mēs arī reģistrējam tam pārvietošanās, kur tad konstatējam visu veidu <clears throat> pārvietošanos un nosakam zināms ierobežojums. Mēs saprotam, protams, arī dalībvalstīm, un mēs arī veicam šo reģionālu pieju, jo te jau nav runa tikai par konkrētām valstīm. Sabiedrī, e, šī, te jāskatās, protams, arī mūsu kaimiņu valstis. Un tādēļ ir svarīgi arī šos pasākumus veikt zem starptautisko organizāciju ietvera. Un tas arī notiek, un mēs arī skatām, kā varam vēl veiksmīgāk to darīt, un to visu risinām kopā ar mūsu kaimiņu valstīm. Mēs arī sūtām savus ekspertus uz kaimiņiem, kaimiņu valstīm, un uh, viņi līdz to var precīzi iepazīties situāciju uz vietas. Šī prakse ir ļoti veiksmīga, un es jums varu apliecināt, ka sadarbības līmenis katrā ziņā ir ļoti uzlabojies. Tālāk eksperti atgriežas raksta rekomendācijas, nu, un dažkārt no rekomendācijām seko arī konkrēta rīcība. Tas nav pavēlti, tas, protams, arī maksā, un tad ir bieži vien sarežģīti visu pasākumus īstenot, tomēr mēs to darām. Un šādā veidā mums ir izdevies ļoti labi reaģēt uz šādiem jauniem izaicinājumiem. Mēs saprotam, ka vēl cīņa nav galā. Mēs, eh, jo sarežģījums ir tas, ka tā nav tikai savvaļas dzīvnieku eh, slimība, bet tas skar arī tieši tātad um, cūku audzēšanu un lauksainicības produktu ražošanu. Un lūk, te ir šī iespējamā pārnese arī caur atkritumiem, kas notiek un kad nonāk hmm, šīs cietas saslēdzes. Tādēļ mums ir īpaši jāvēlta uzmanība, kādā veidā mēs iznīcinām um, mirušo cūku uh, <clears throat> ķermeņus, kas, ko mēs atrodam mežā, lai nepieļautu slimības tālāku izplatību. Jo līdz ko sanāk tā, ja dzīvnieks nomirst mežā, netiek viņš atrasts, viņš tur paliek arī ilgāk periodu, varbūt visu ziemu, tad ir ļoti liela riska, ka tas tieši veicina slimības izplatību. Tādēļ, protams, mums ir liela cīņa, kas jāizcīna arī vēl Pasaules tirdzniecības organizācijā. Mūsu kaimiņu valstis reiz vēlas arī aizliegt Eiropas uh, cūgaļa, cūgaļas produktu aizliegumu. Krievija pieprasīja to, bet nespēja to zinātniski pamatot. Uh, Eiropas Savienība atbildēja ar šīm izplatības kartēm, norādot, ka mūsu institūcija pasākuma atbilst starptautiskiem standartiem. Uh, un līdz ar to būtu nepamatot runāt par cūgaļas produktu pilnīgu aizliegumu no visas Eiropas Savienības, un Pasaules tirzniecības organizācija to ņēma vērā. 2006. gadā uh, bija šīs debats, bet uh, Uh, šī cīņa vēl īsti nav noslēgusies. Mums ar vienu ir apelācijas kārtība. Uh, Krievija ir arī pārsūdzējuši šo lēmumu, un līdz to mums vēl ir jābūt gataviem arī turpmāk uh, ļoti nopietni argumentēt. Par zinātnes atziņām. Ir lietas, kas mums palīdz. Mēs zinām, ka mēs tūks nav migrējošais dzīvnieks, līdz to viņi paliek un uzturas savā teritorijā, līdz to nav nekādas tiešās korelācijas starp Uh, mirsīgu populāciju un uh, slimības izplatību. Bet ir vissvarīgākais, protams, saprast, kādā veidā tieši nonāk no mm, savvaļas dzīvnieka slimībā mājdzīvniekos. Ja tur būtu tikai runa par meža dzīvniekiem, savvaļas dzīvniekiem, tad būtu pilnīgi cita pieeja. Bet līdz ko tas skar mm, Mm, mūsu audzētās cūkas, uh, nu tad reiz tā ir cita uh, situācija. Nu, šis um, vīruss, par laimī, nav tā, ka viņu var pārnesāt ilgtermiņā ir tā, ka līdz ko ir infekcija, tad uzreiz arī šie dzīvnieki mirst. Tas izklausās skarbi, bet no veterinārās skatpunkta tas īstenībā, nu, tā kā gandrīz vai tā kā veiksme, ka šis dzīvnieks uzreiz, kas ir inficēts, arī mirst, nevis kļūst par vīrusu pārnēsātāju. Tātad, ko mēs darām tieši ar mežcūkām? Mums ir vairākas ir iespējams, uh, iespējamie darbības. Mēs varam ļoti radikāli pieiet un mēģināt arī nu, iznīcināt inficētās mērsūks, tas nozīmē pilnībā izšaut, tas nav iespējams, tas vienkārši nestrādā tā. Vai arī tad, kad jau cūks nomirušs, tad tās uzreiz arī izvāk no meža. Nu, ko tas nozīmē strauji un uzreiz, kā jūs atrodat, piemēram, attālos mežos, kur ir uh, grūti pieejamas vietas, uh, Tādēļ mums jādomā ilgtermiņa risinājumi, kas būtu arī reāli un uh, iespējami. Mēs zinām, ka, piemēram, jautājums ir par piebarošanu, ka mēs nekādā veidā vairs nerūpējamies par mežu cūkām. Tāds notiek, ka mežu cūku populācija liela daļa izmirst ziemā, ja vien viņas nepiebaro. Uh, jo tie ir mednieki, cilvēki, tātad, kas bieži vien tieši līdz šim ir mežsūks barojuši, un mēs to varētu nedarīt. Un tad nākamais papildus ir, kad jūs mērķiecīgi tieši izšaut uh, mežsūku mātītes. Un tad jau arī jums uh, populācija samazinās tik lielā mērā, ka mēs jau varam teikt, esam ierobežojuši, varam ierobežot slimības izplatību. Uh, Tātad nākotnē mēs, protams, apgūstam arī jaunus vēl zinātniskos principus un tos pārnām arī Eiropas pārtiks nekaitīguma iestādi, pārnām tos arī ar mūsu ekspertiem austrumos. Tādēļ esam pieņemši lēmumu tomēr pieņemt eh, šāds ilgtermiņa, iztenot ilgtermiņa pasākums. Mm, tātad mētiecīga cūku mātīšu izsaušana, izmantot unikāls eh, tieši medīšanas tehnikas kas ir ļoti precīzi atrunāts, tad tur nav atzinējiem, tur nav runa par um, tradicionālo mm, mm medniecības veidu. Mēs runājam tiešām par ļoti mērķiecīgu matīšu izsaušanu. Mēs zinām, protams, ka ne visiem metniekiem tas ir pieņemami. Viņi uzskata, ka tas nav pareizi, ka būtu atkal jāturpina piebarošana. Tajā brīdī, tad arī, kad viņas ierodas uz ēšanu, tad viņas var šaut. Uh, bet mēs uzskatām, ka tas neatbilst mūsu ilgtermiņa mērķiem un ir jāņem vērā tomēr zinātniskie ieteikumi. Tad ir jāskaidro šī situācija arī medniekiem, mūsu partneriem, un mēs viņus mēģinām šādā veidā pārliecināt. Un līdz ar to likvidēt uh, arī šos uh, mirušo cūku ķermeņus. Jādams, uz kurien tad aizvest? Uh, Nu, tas ir jānodrošina, ka tos var likvidēt vietās, kur tas ir šam pilnīgi droši. Un otrs, jāsaprot arī cilvēku faktors. Cilvēks mēs vismaz varam izglītot. Un, lūk, tieši tāpēc mēs strādājam. Un mēs tam piedāvājam gan te varbūt simulus, gan arī sodus. Uh, un norādām, ka, protams, ir darbi, kas ir jāveic obligātā kārtā. Nu, ne jau visi lauksaimnieki labprāt uzreiz atsaucas un dara to, ko mēs viņiem liekam. Tādēļ mums ir daži tādi, nu, iznošanas pasākums, mēs tā kā vai gandrīz var teikt piespiedu kārtā darām. Tātad ir jāsaprot lauksaimniekiem, ka ir lietas, kuras vienkārši nedrīkst darīt eh, šādās konkrētās situācijās, kur jūs saskaraties ar Afrikas cūku mērķi Un otrs ir tieši tad eh, mūsu darbs ar lauksamniekiem un medniekiem. Un vēl trakāk, ja reizē lauksamnieks pats ir mednieks. Jautājums ir, vai nu tad um, rūpējos par saviem meža dzīvniekiem un tos varbūt šauju tikai nu, kā tradicionāli ziemā. Un tad arī vēl mednieku viss sadzīve, balīts, kas tam seko, nu vai arī tad es rūpējos par savām mm, cūkām savā saimniecībā. Uh, nu, tā kā viņam būs jāizdara smagas izvēles, vai nu medīšana, vai savu cūkaudzēšanu. Nu, tā kā, ja mēs eh, arī skatāmies, mēs elastīgi mēģinām, protams, pārskatīt daudz, ko mēs varam pārskatīt un cik vien bieži tas ir nepieciešams. Par reģionalizācijas pieeju mēs te esam gatavi arī tur veikt nepieciešamās izmaiņas. Vai nu tad mēs arī paplašinām ierobežotās zonas, kas attiecīgi mainām to arī krāsas, vai pilnībā tad to samazinām, ja konstatējam, ka slimības mm, vairs nav konstatēta. Nu, mēs saprotam, ka tas ir ļoti, ļoti sāpīgi, protams, katru reizi lēmumi e, konkrētā reģionā šiem cūgas ražotājiem. Bet ir neizbēgami, un tas ir jādara, lai aizsargātu tiešām vēl plašākus uh, teritorijas un uh, lielāku uh, cūgas ražotāju loku. Mēs tādā ziņā ļoti precīzi piemērojam veterināros principus līdz pat maksimālajai robežai. Un tāpēc ir šīs arī atslēgta vārds uzraudzība, o, lai varētu precīzi konstatēt slimības izplatību. Un tikai tādā veidā mēs varam aizsargāt uh, cukurs ražotājus kopumā Eiropā. Atcerieties tiešām, ka mēs runājam par Eiropas Savienību, un, kur mēs runājam par Ziemeļpolijas daļu, uh, Lietuvu, Latviju un Igauniju, kur īpaši Igaunijā šī slimība izplatījusi ļoti plaši, bet pārējā Eiropas Savienības teritorijā pateikt tās nav. Tātad, pat ja mēs samazinam uh, meža cūku skaitu, slimību pilnībā nevar izskaust, jo tas nav, uh, slimības pastāvēšana nav atkarīga no meža cūku skaita jo pat šī pavisam nelielā populācijas daļa, no kuras nekādi nevar atbā, atbrīvoties, var šo uzturēt, un tāpat arī slimības saglabājās ā, mirušo cūku ķermiņos. Un to var nodot tad attiecīgi tālāk. Un vēl viens izaicinājums ir mājas cūka, saistīts ar mājas cūkām. Un, ja, protams, ā, Uh, slimība būtu tik slikta, cilvē, tad uh, dzīvnieki nomirtu vienas nakts laikā, kāds bija, piemēram, putnu gripas gadījumā, bet šī ir citādāka slimība. Veicot pasīvu uzraudzību, tas nozīmē, ka uh, cilvēks sniedz mums informāciju par to, kur cūkas ir saslimušas. Mēs spējam saņemt informāciju par 97% uzliesmojumu. Tādēļ mums jā, jāturpina savs darbs un jā, jābūt ļoti uzmanīgiem nodrošinot biodrošību. Tas arī viss. Es gribētu izmantot vēl divas, trīs minūtes jūsu laika, pastāst, lai pastāstītu par dažādām slimībām, kas ir jauni izī, izaicinājumi, tad lai jūs iepazīstinātu arī ar tām. But the maps are not there, so I will, I will just orally uh, refer to lumpy. Tātad, uh, mūsu žargonā sauktā LSD, Lumpy Skin Disease. Angļu valodā tā ir tāda eksotiska slimība, kas ir iekļuvusi Eiropas Savienībā no Turcijas. Tā uh, skar Balkānu reģionu, gan Eiropas Savienības, gan ne Eiropas Savienības valstis, te īpaši varam minēt Grieķiju un uh, Bulgārija, bet arī Melnkalne, Kosova un bijusi Diemslāvijas republika Maņķedonija tiek skartas. Un nesen tās ir konstatēta arī blakus Horvātijai un uh, ziem, tad, uh, Ziemeļ Bulgārijā. Tātad uh, veterinārie dienesti ir rūpīgi strādājuši. Viņi ir piemērojuši pasākums pēdējo mēnešu laikā. Uh, ir izvēr, izvēlēta masu vakcinācija kā risinājums šajās teritorijās, un tad šī slimība, kas līdz šim nekad nebija pastāvējusi Eiropas Savienībā un vispār Eiropā, pēkšņi tika konstatēta, tā ir ļoti nejauka slimība, to izplata insekti, tas ir papildus aicinājums, bet mums ir pretlīdzeklis, vakcīna, mēs izmantojam Eiropas Savienības līdzekļus, lai sniegt, lai nodrošinātu vakcīnas tur, kur tās nepieciešamas. Uh, Bulgārijā un Horvātijā. Tas ir tādas buferu valstis, kas sargā pārējā Eiropas Savienība. Grieķija ir ļoti smagi skarta, bet mēs sniedzam atbalstu arī Melnkalnei, Kosovai, Serbijai un bijušai Dienvidslāvijas republikai Maķedonijai. Gribēju pastāstīt jums. Mm, kad ne tikai ziemeļos mēs saskaramies lieliem izaicinājumiem, bet arī dienvidu austrumos. Un tā ir tāda pārobežu slimība, un mēs ļoti paļaujamies uz saviem kaimiņiem un uz viņu efektivitāti cīņā pret to. Tas arī viss. Paldies! Bardzo dziękujemy. Otwieramy. Ja, paldies! Tagad ir laiks, protams, un būs uzdot jautājumus un pateikt savus komentārus. Sāksim Rupē kungu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par iespēju izteikties. Un, protams, paldies, ka iekļāvāt šo jautājumu šodienas darba kārtībā. Gribēju norādīt, ka Lietuvā un Baltijas valstīs kopumā situācija ir ļoti nopietna un tā neuzlabojas. Līdz šim veiktās darbības ir ļāvušas šo problēmu lokalizēt, bet uh, mums rodas iespējas, ka mēs visi gluži vienkārši nogaidām. Mēs gaidām, ka slimība izzudīs. Ir skumji redzēt, ka no, eh, pastāvošie pasākumi eh, palīdz mums tikai problēmu lokalizēt, bet tā nekāda netiek risināta. Un um, tādas vienošanās par, piemēram, mātīšu izmedīšanu, tas netiek darīts. Medniekiem netiek sniegt nekādas stimulu, lai to darītu, jo tas tad kavēs populācijas izaugsmu. Tas nav nopietnas pasākums. Mēs runājam par nopietnām draudēm, nopietnu slimību, un mums ir jāpieņem saistoši lēmumi. tā, lai visiem būtu pienākums tos īstenot. Esam nesen piedzīvojuši arī uzliesmojumus Polijā. Diemžēl situācija Polijā turpina pasliktināties. No šodienas um, viedokļa skatoties, varbūt šķiet, ka situācija ir uzlabojusies, bet uh, Tas ir mānīgs iespējas. Es nāku no reģiona, kur tika nogalināts 20 tūkstoši cūkas pagājušā gada laikā. Un, diemžēl, nav vēl joprojām noteikts, kāds bija iemesls slimības uzliesmojumam šajā reģionā. Neviens nav īsti droši, kā slimība nonāca. Uh, manā reģionā mēdz bija caur barību, uh, vai ar moskītiem, vai bija kādi citi iemesli. Mēs gluži vienkārši nezinām, kādēļ īstenības uzliesmojums. Un ir tiešām skumji, ka Eiropas Savienībai nav izdevies panākt vienošanos ar Krieviju un Baltkrieviju. Mums ir atšķirīgi noteikumi. Eiropā noteikumi ir daudz uh, stingrāki, bet, piemēram, Baltkrievijā. Tad tikai tā lauksaimniecība, kur ir konstatēta slimības uzliesmojums, tad tikai tur tiek veikti kādi pasākumi tā, šajā konkrētajā lauksaimniecībā. Pastāv risks, ka uh, slimība varētu izplatīties tālāk no Baltkrievijas caur barību, piemēram. Un vēl viens komentārs aptuveni pirms gada es uzzināju kādu lietu par vakcīnām, un es cerēju, ka jūs arī ko pastāstīsiet par tēmu. Iepriekš jau tika norādīts, ka nav skaidrs, vai tiks ā, ražota kādas vakcīnas, bet vismaz cik es zinu, tad nav izsludināts nekāds konkurss par uh, vakcīnas uh, radīšanu un ražošanu. Kas notiks nākotnē? Daudzi lauksaimnieki uh, nevar audzēt vairs cūkas, un ir daudz šādu lauksaimniecību gan Lietuvā, gan Latvijā, un lauksaimnieki uzdod jautājumu, kad mēs varēsim atjaunot uh, un var atkal audzēt cūkas. Ir, protams, arī cūgaļas nozare, eh, lai lauksaimnieki varētu turpināt darboties šajā jomā. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich ganz herzlich bei. Ja, paldies. Paldies komisijai par eh, šo ļoti izsmeļošo situācijas izklāstu, arī ļoti detalizētu izklāstu. Mēs redzam, ka te esam uz pareizā ceļa. Es pati biju šonadēļ tieši Latvijā, un es zinu, cik smagi ir situācija šajās lauksaimniecībās, ka lauksaimnieki redz, ka tiek apdraudēta tiešām viņu turpmākā eksistēšana, un lauksaimnieki nesaprot vispār, kas notiks tālāk, un kā lai tad rīkojas, un ko lai viņi dara. Šī nopietna sāpe. Un jūs arī parādījāt globālo situāciju, kas ir ļoti satraucoša. Bavārijā mēs izšāvām kaut kur 60 tūkstoši mežcūku katru gadu. Uh, Un uh, tāpat arī Francija ir satraukta, ka slimi varētu ienākt viņu teritorijā. Tāpēc uh, jautājums ir, kādā veidā faktiski tiek veikta dzīvnieku mirušo ķermeņu likvidēšana. Vācija tie tiek reāli sadedzināti ļoti augstā temperatūrā un uh, tas tātad darīts nu, ļoti skaidri izstrādāt noteikumu kārtībā. Uh, jo, ja jūs pazīstat reālo situāciju, mm, tad ir ļoti, ļoti sāpīgi to redzēt. Es zinu, ka varbūt zaļie varbūt uzreiz mēģinās runāt kaut ko citu un runās par dažāda veida izcelsmes varbūt skaidrojumiem. Tas jau faktiski neko nemaina. Uh, Mums tiešām ir jāskatās vēl precīzāk, varbūt, ka varam vēl kaut kādā veidā vienoties ar Krieviju, vajadzētu to varbūt paturēt prātā, kas arī varētu būt vēl papildus risinām meklējumu ceļš, jo lauksemniekiem tas ir milzīgs sāpes un uh, bažas. nu, vai arī iespējamais slimības izplatīšanas ceļš ja, caur pārtiks atkritumiem. Vācija tas jau sen ir aizliegts, es nezinu, varbūt tas būtu kāds solis, kas jāspiemēro arī citur. Paldies, kādā ziņā par to, ka jūs to izstāstījāt. Tālāk, kad mēs runājam par šo nodulāro dermatītu, nu, tas mūs nopietni satrauc. Uh, Dienvidu Vācijā, nu, zinām, no tā mēs arī lopi, lielopi, mums arī izstrādāt arī vakcīna, kas ir arī reāli iedarbīga. Ir vērts, protams, viņā arī investēt arī naudu, jo, ja šī slimība mm, izplatīsies tik strauji, kā tas tiek plā, prognozēts, tas būs milzīgs katastrofa. Es arī sazinājusies arī, arī ar farmācijas nozēm, kas saka, ka viņi ir gatavi arī ražot šādu vēl vakcīnas, vēl aktīvāk. Tādēļ domājot par lauksamnieku aizsardzību un par rīko, rīcību, uh, tad es domāju, kas skar gan Āfrikas cūkumēru, gan arī šo nodulāro dermatītu, mēs spēsim tiešām pašsliktāko tomēr novērst. Paldies! Yes, thank you very much. Paldies priekšsēdētājiem. Arī es gribēju pateikties komisijas pārstāvjiem par detalizēto prezentāciju. Man ir jautājums, ko vēlas uzdot mans kolēģis no Somijas, un to jums nolasīšu. Viņš norāda, ka Āfrikas cūku mērķi mēris rada liels bažas cūgas ražotājiem Baltijas valstīs, Polijā un robežu valstīs. Eiropas Savienības dalībvalstis ir daudz darījuši, lai cīnītos pret vīrusa izplatību. Situācija netiek kontrolēta kaimiņu valstīs, un tas uzliek liels piedienu uh, Eiropas Savienībai. Nav uzticamu datu par situācijas attīstību Krievijā, īpaši Sanpēterburgas reģionā. Un ir divi jautājumi. Pirmkārt, viņš vēlētos jautāt Eiropas komisijai, kā lai mēs iegūstam vairāk, labākus un uzticamākus datus par cūkumēra situāciju tādās vietās kā a, Krievija un Baltkrievija. Un otrs jautājums ir par a, riska zonu ierobežošanu. A, kā tiek kompensēti zaudējumi lielajām fermām, jo tās tiek, sāk, tās faktiski ir tukšas līdz tālākiem norādījumiem? Un kā šī situācija ir ietekmējusi tirzniecību? Būtu interesanti to dzirdēt. Varbūt ir kādas uh, sarunas starp DG Sante un uh, Krievijas iestādēm. Jūs pieminējāt arī uh, PTO rezultātus. Vai Eiropas komisija vēl joprojām turpina vest sarunas? Un vai tiek pieņemts eksports no valstīm, kas nav skartas? Te tiek iekļauts, piemēram, protams, Krievijas embargo. Paldies! Agņo kungs. Paldies, priekšsēdē. Manuprāt, tā bija lieliska prezentācija, ļoti informatīva. Paldies! Gribēju uzdot tehnisku jautājumu par simptomiem. Vai ir kāds laika posms, kurā simptomus nevar konstatēt? Ja jā, tad cik ilgi tas ir un kad uh, tiek konstatēti simptomi? un cik ilgs laiks paiet, kamēr dzīvnieks nomirst. Tātad, cik, cik ilgi tas ir, tas, protams, tas ļoti svarīgi. Meža cūkas, protams, ir galvenais veids, kā slimība izplatās. Apvienotie karalistē meža cūku nu jau kādu laiku nav, bet tās tiek audzētas dažās fermās, bet daži dzīvnieki ir izbēguši. Tagad mums ir atjaunojusies meža cūku populācija apvienotajā karalistē. Un kas mani uztrauc, ir tas, ka ļoti daudzas cūkas tiek turētas ārā, un ir ļoti iespējams, ka tām varētu būt kontakts ar meža cūkām. Jā, tas potenciāli var radīt problēmas. Un kādi vēl citi veidi, kā slimība var izplatīties tātad, uh, papildus šiem veidiem, ko jūs pieminējāt. Vai ir iespēja, ka tāda, kā putni, kas ēd mirušus dzīvniekus, kas ēd, jā, vai viņiem varbūt saskara arī ar uh, mājas cūkām, Vai ir iespējams, ka viņi arī tālāk varētu pārnest slimību, jo mēs jau piedzīvojām, kāda bija situācija, kad izplatījās putnu gripa. Kad jūs runājat par Krieviju, es negribu teikt, ka es jums nepiekrītu, bet man rodas iespējas, ka Krievija ir rīkojusies atbildīgi, aizliedzot eksportu. Nu, tā ir tāda atbildīga lieta, ko darīt, ja ir kādas problēmas kaimiņu valstīs, bet um, iestādes norāda, ka Nē, tas nebija pareizi. Varbūt es kaut ko sapratu. Vai jūs varat to sīkāk paskaidrot? Un visbeidzot, man liekas, ka jūs ļoti labi runājāt par to, ka ir uh, cilvēki, kas gan audzē cūkas, gan ir mednieki. Un, un ja runājam tad par putnu slimībām, ir cilvēki, kas uh, dodas fazānu medībās, bet tajā pašā laikā arī audzē mājpunas sev mājās. Un es te zinu arī vienu labu piemēru, kas sēž tepat. Dziękuję. Pan poseł Viegas. Paldies tālāk, Viegas kungs. Muito obrigado. Eu creio, portanto, o... Liels paldies. Vēlētos lūgt informāciju par Sardīniju. Tā ir Itālijas daļa, kur ir sastapts Āfrikas cūkumērs. Gribu zināt, vai tas tur ir endēmiski, ja tas šis uzliesmojums nācis no kaut kurienes citurienes, ievazāts. Ko mēs zinām par šo teritoriju? Nu, tad lūk šāds uzliesmojums Eiropas dienvidos. Otrs jautājums par šo saikni starp mājas cūkām un meža cūkām. Daudzās valstīs ir ļoti strikti noteikumi saskaņā ar kuriem ir jānodrošina vismaz 100 metru josla, norobežota josla, tajos gadījumos, ja pastāv iespēja, ka varētu notikt kaut kāda kontaktēšanās starp meža cūkām, kaut kāda saskarsme starp meža cūkām un mājas cūkām. Nu, protams, ka tas ir eh, centiens tieši šādu saskaršanos novērst. nu, diemžēl daudz kur uz vietas, daudzās valstīs uz vietas konstatējam, ka šī norma ievērota netiek. Un tāpēc gribu zināt, vai šais valstīs, kam nav izdevies nodrošināt šo norobežošanu, šo robežšķirtnes izvietošanu starp mājas cūkām un meža cūkām, vai šajās valstīs ir lielāks slimības incidentu skaits nekā citās? Un vēl par šiem eh, krīzes, jeb riska punktiem un teritorijām. Kādi ierobežojumi tiek veidoti, noteikti? Un ir spēkā iedzīvnieki, tad no šīm teritorijām tiek nosūtīti uz kautuvēm, tad kas tiek darīts, kāda mēra tiek pieņemta, lai izvairītos no slimības izplatīšanās, vai tie tiek attiecināti uz visiem uh, dzīvniekiem, vai pārbaudas tiek veikts tikai pēc izlases principa, un kas notiek ar gaļu, kas nāk no šīm teritorijām, no šīm uh, apdraudētajām teritorijām. Protams, mēs jau nerunājam šeit tikai par meža cūkām. Uh, ja mēs runājam par apstrādātu cūgai, tad mēs jau nezinām, varbūt, ka šis vīrus tur var pastāvēt vēl krietnu brīdi arī šādos pārstrādātos, apstrādātos produktos, un svarīgi to zināt. Tāpēc gribu noskaidrot, kādi ierobežojumi tiek uzlikt šai līmenī. Un visbeidzot. Ja pastāv zināms regulējuma vakums Nu tad kāda veida veterināra pasākuma uzraudzība tiek īstenot, lai varētu pārliecināties, ka slimība ir pilnībā iznīcināta arī tajās zonās, kur netiek konstatēt uzlies, uzliesmojumi. Kas, kad griežamies pie parastā cūku mēra, kas arī nerad šajās valstīs tiek konstatēts, nu tad jāsaka, varbūt tā, nu, tā, tā labā lieta šai kontekstā ir tā, ka simptomi ir ļoti līdzīgi Āfrikas cūku mērim. Vienkārši tā ir slimība, kas, virzā, nu, kas iet uz priekšu vēl daudz straujāk. Nu, varbūt kā mēģināt noskaidrot, nu, kā mēģināt spēt nošķirt abu šos slimības veidus. Un kā tad dzīvnieku um, iznīcināšanu, nogalināšanu īstenot, jo pastāv, protams, starpības starp abām slimībām. Vienai slimībai ir pieejama vakcīna, tātad parastajam cūku mērim um, ir izstrādāta vakcīna, kas tāpat laikā ne, ne, ne, neiedarbojas uz Āfrikas cūku mēri. Bet, protams, ka šīs cūku mērs ir aktuāls tās pašās teritorijās. Un par embargo, jā, uh, Um, nu, man kolēģi, kolēģis te jau aizteicās, man priekšā un uzdeva jautājumu par embargo, bet, protams, ka es domāju, ka ir jāpārliecinās, lai tās valstis, kas šobrīd, kurā šobrīd Āfrikas cūku drūģa nav, netik, netiktu inficētas. Tās jāpatur drošībā. Dziękuję bardzo. Ja również e, bardzo. Paldies, nākamais runātājs. Arī es gribu teikt paldies komisijai par sniegto informāciju, par šo prezentāciju. Tiešām bija ļoti daudz detaļu. Un tā rezultātā mēs varējām saprast, cik apjomīga šī parādība manā valstī, Polijā, protams, arī šī problēma ir aktuāla, kā jau tas kartē ļoti labi bija redzams. Tieši pie robežas, nu, tas, tas ir aktuāli, tas skar vairākus rajonus Nu, protams, ka tas kopumā ietekmē cūgais cenu kopumā visā valstī. Diemžēl cenas ir ļoti zemas, un, protams, ka līdz ar to cūku audzētāji, lopkopji nu, no tā cieš. Jūs, protams, savā prezentācijā runājat par virkni dažādiem mēriem, un tas viss ir ļoti labi. Uh, Ir jābūt arī, protams, kaut kādai motivācijai rīkoties šajās apdraudētajās jomās. Nu, trīs gadu periods tiek noteikts. Nesen tika pieņemts vēl papildus likums, kas, saist, kas attiec uz riska zonām, nu, tātad zonām, kur šīs slimības vēl nav, bet kur tā varētu uzliesmot. Un turklāt, nu, cūgaļi no šiem reģioniem tika iepirkti un nodot pēc tam labdarības organizācijām. Nu, tātad, lūk, šāda veida motivējoši pasākumi. Tāpēc gribu jums vaicāt, vai arī, nu, varētu varbūt šādus atbalsta pasākumus izstrādāt plašāk, un vai Polija varētu šajā gadījumā rēķināties arī ar kaut kādu Eiropas Savienības atbalstu. Tomēr mums viss būs jāmēģina nosekt pašiem no saviem līdzekļiem. Tiesālāk, Mojas kundze. Priekšādā te pateicos. Vēlos komisijai teikt paldies par teikto, bet tieši tāpat kā iepriekšējais runātājs, arī es gribēju teikt, ka jūs taču nerunājāt par Itāliju nemaz. Itālijā arī šī slimība pastāv jau vairākus gadus, ir īpaši Sardīnijā, un pat esmu no turienes. Nu, jau četrus gadus tas tur ir aktuāli, šī slimība turpina um, aktivizēties, bet komisija par to neminēja ne vārda. Un neskatoties atsevišķām komisijas intervencēm, kas mm, tika īstenotas 2013. gadā, viņi nosūtīja pārstāvis, uh, lai nu, konstatētu, cik lielā mērā tiek piemērota noteikumi, kas saistīta ar slimības izplatīšanos, neredzam nekādus uzlabojumus. Jo visai bieži Itālijā iedzīvotāji prasa līdzekļus Eiropai bet, kā piemēram, cūkumēra gadījumā šie līdzekļi netiek tērēti profilaktiskiem pasākumiem. Itālijā ir labi piemēri tam. Piemēram, nu, profilaktiskie pasākumi taču būtu jāīsteno veselības ministrijas darbības ietvaros. un ir pat notikusi jau izmeklēšana par krāpšanos, kas notikusi attiecībā uz vairāku vakcīnu izstrādāšanu. Lauksaimniecības sektori, tīpaši lopkopība, šobrīd piedzīvo milzu krīzi. Nu, un, protams, kā parasti tieši tie vienkāršie pilsoņi no tā visa cieši visvairāk. Iedzīvotāji prasa no Eiropas rīcību. Sardīnijā uh, Um, šobrīd ir darba grupa, viņi tur būs līdz 18. oktobrim, viņi šobrīd skatās uz to, kā Eiropas finanšu līdzekļi tiek tērēti, un viņiem vajadzētu pavēr, nu, pavērot arī to, kas notiek ar tādām programmām, kā lūk šī komisijas finansētā um, cūku mēra apkarošanas programma Sardīnijā. Un tā kā jūs cienītās esat šeit šobrīd klāt, es gribētu lūgt jums sazināties ar šo darbu grupu un lūgt to ļoti uzmanīgi paskatīties uz to, kā Eiropas līdzekļi Sardīnijā tiek tērēti. Paldies! Dziękuję, pan posel Lazon. Paldies, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es arī šo prezentāciju uzskatīju par ļoti interesantu, tiešām pat tādu kaismīgu. Un mēs runājām, bet tāpat laikā tas, ko es gribu teikt, sasaistās to, ko Āļņokungs teica. Respektīvi, lauksemniekiem arī tas ir uh, sarežģīts jautājums. jautājums. Un es gribu zināt, kādā veidā šī slimība izpaužas, kāda ir simptomi. Mm, jūs teicāt, slimība attīstās ļoti ātri. Es gribu zināt, vai to iespējams nodot no viena dzīvnieka uz otru, respektīvi ar citiem dzīvniekiem, nezinu, lapsas tās varētu būt un tā tālāk. Tāds mans jautājums. Nie ma więcej zgłoszeń, nie widzę. Jeśli by był Pan łaskaw. Paldies. Šķiet, ka neviens cits nevēlas uzdot jautājumus, bet es gribētu lūgt jums, ko tātais pārstāv, atgriezties pie skaitļiem. Jūs teicāt, ka lūk, mm, as, tātad ar asinīm varētu, šos, nu, šī, varētu tikt šī slimība nodota tālāk. Un e, kas notiek ar šiem, nu jā, nu, nādiem putniem, tātad, kas varbūt tas attālinās jau no šīs tematas, bet es domāju, par to ir vērts arī padomāt. Runājam par meža dzīvniekiem, savaļas dzīvniekiem, tad, protams, ka visi šie mēri nevienmēr tiek ievēno, ievēroti. Tā rezultātā sekas lauksaimniekiem varētu būt ļoti nopietnas. Tātad, lūk. Eh, došu tagad jums vārdu. Lūdzu. Thank you very much again. Dievs, paldies. Paldies par ļoti precīzajiem jautājumiem. Es saprotu, ka daudzi no jums eh, ir nu, eksperti veterinārās lietās. Tas man priecē. Nu, iziešu tagad cauri visiem jautājumiem zināmā secībā. Uh, Nu, jūs saprotat, ka tas nav vienkārši, protams, bet centīšos. Jautājums sagrupēšu, lai atbilde būtu saskaņota. Ko darām ar meža cūkām, ar mātīšu izšaušanu, kādu rīcība tiek īstenot, kādu pasākumu tiek īstenoti, kā priekšādētājs teica, ko varam darīt ar šiem savaļas dzīvniekiem. Uh, Izmantojam divus instrumentus, kas mūsu rīcībā. Pirmkārt, motivējošs instruments, lai motivētu medniekus izšaut mātītes, mēs viņiem vienkārši maksājam par to no Eiropas Savienības kabatas. Mēs esam visai devīgi. Katram medniekam piešķiram līdzi, kas at, mātītes um, šo ķermeni mums kaut kā uzrāda un no, noved uz vietu, kur šis attiecīgi, kur šī cūka tiek droši iznīcināta. 75% no izdevā, izdevumiem par, at, par, par, par nu, šādu e, prēmiju tiek iegūt no ēs līdzekļiem. Tas ir tā, tā ir tāda motivācija, kas tad ļauj īstenot atbilstīgu medniecības praksi, medību praksi. Uh, Mēs veicam arī informācijas kampaņu, sakām medniekiem, ko viņiem nevajadzētu darīt, centamies viņus izglītot, un arī šos pasākumus 75% apmērā finansē ES budžets. Un turklāt esam arī e, norādījuši mežsargiem un vidas aizsardzības iestādēm, kādas prakses uh, kas ir, kuras ir tās prakses, kas ir pretproduktīvas, piemēram, madības ar dzinējiem, tās tiek aizliegts, un, protams, kā tiecīgi varas iestādēm, tad ir uzdevums šos aizliegumus īstenot, panākt, ka tie darbojas. Tāpat arī šī piebarošana attiecībā uz mēs cūkām, lai šo populāciju uzlabotu. Tā ir likuma ar aizliegt, un tāpēc mēs ceram, ka šādi kombinējot motivāciju ar aizliegumiem mums izdosies nosekt šo savaļas dzīvnieku jomu. Uh, Mēs, protams, zinām, kā šī slimība tiek nodota tālāk, to nenodot tālāk. Mušas, odi, lapsas nevar inficēties uh, ar, šos, ar šiem maitu putniem, kas ēd tātad maitu. Nē, 60. un 70. gados piedzīvotājs, tāpat arī 80. gados piedzīvotājs, ir īpaši Iberijas pussalā, ļoti labi sniedz mums informāciju, kā virzīties uz priekšu. Tāpēc nav nekādas vietas šeit spekulācijām. Mēs ļoti labi zinām, kas notika Polijā vasarā. Tas bija rezultāts viena konkrēta cilvēka, noziedzīga cilvēka rīcībai. Viņu tagad policija krimināli vajā. Viņš pārdeva inficētus sivēnus vietā, teritorijā, kur šīs slimības pirms tam nebija. Nu, man ir, protams, zināmas bažas, ka šis noziedznieks ir varējis nu, pastrādī, nu, pastrādāt šo darbību. Nu, šoreiz pastrādāja ļoti tūp pie inficētās teritorijas, bet tas jau var notikt arī tālāk. Tātad šeit cilvēku uzvedība nāk eh, uzmanības punktā. Jo šādus sivēnus jau kaut kādi noziedzīgi elementi var aizvest arī krietni tālāk. Nu, un te, nu, svarīgi arī sadarbība ar kaimiņiem, kas attiecas uz Krieviem, Krieviju, nu jā. Jāsaka, dialogi ar viņu ir bijuši daudzi un dažādi, un jāsaka, situācija nedaudz uzlabojusies. Un kopumā mūs ietver tagad šīs daudzpusējās starptautiskās organizācijas, kā piemēram FAJO, uh, un um, dzīvnieku veselības organizācijas. Un šī, šajā ietvarā um, Krievija tīri veiksmīgi, viņi jūtas labi, viņiem tas patīk, un ar tur, tur ar viņiem mums arī dialogs izdodas. Uzliesmojumu kopums uh, Krievijas ziemeļos tūmā pie Somijas robežas ir satraucoši, bet vismaz mēs esam par to informēti. Viņi mūs par to ir informējuši, tātad mūsu rīcībā ir informācija, mēs varam ar viņiem turpināt runāt par to, kādas ir Krievijas sistēmas um, trū, vājās vietas. Nu, viņi, protams, tik labi nesaprot nespēja finansēt eh, šo slimības apkarošanu, bet vismaz tā viņš šķiet, ka viņi mums saka patiesību. Baltkrievijas sadarbība ir ļoti sarežģīta. Jo tā ir valsts, kas noliedz, ka viņiem pastāv šī problēma. Viņi nav vispār iesnieguši nekādas ziņojumus par uzliesmojumiem kopš 2013. gada, tāpēc tie ir juridiski, nu tā veterinārijā jomā, principu, pēc visiem principiem viņi ir it kā teritorija bez šīs slimības, bet mēs zinām, ka tā tur ir. Viņi saka, mums burtiski acīs, mums nav problēma, jums ir problēma, bet jūs redzējāt, kāda ir karta, tā nevar būt, ka viņiem nav šīs slimības. Tas vienkārši absurdi, ka viņi vienkārši noliedz šī fakta pastāvēšanu. Un tāpēc kāda tur iespējama sadarbība, ja šis iespējamais potenciālais sarunu, sarunu partners nedodošu nekādu pārskatāmību un melo. Nevēlējos savos slaidos runāt par vakcīnām īpaši. Es teicu, ka pētniecība notiek, mēs šobrīd identificējam jaunus slimību kontrolas instrumentus, bet es neminēju tieši vakcīnas, un tas iemesls ir tāds, ka šobrīd pat nav tāda, nu, nekāda kan, vielas, vielas, kas varētu kandidēt uz vakcīnas statusu. Te ir vēl vajadzīgi ārkārtīgi daudz izmēģinājumu un tā tālāk un, to proja, un, tā, un joprojām. Uh, Nu, un tam būs vēl vajadzīgi gadi, skatoties uz to, cik, cik maz progresējusi šī joma. Tātad vakcīnu nav, tāpēc mums ir jāspēj iemācīties sadzīvot ar šo slimību bez vakcīnām. Tikko, tikko, tikko vakcīna nu, kaut kādā veidā materializēsies, nu, momentā, momentā, protams, mēs to eh, centīsimies piemērot nenoliedzami. Atsevišķā gadījumā, pat ja šī vakcīna ir slikts kvalitātes, nu labāk tāda nekā nekāda. Bet, nu, jā, bet drīzumā jāsaka, diez vai šāda vakcīna parādīsies, un, protams, ka līdz ar to nevar arī pateikt, ka mums izdosies šo slimību izskaust. Nu, man jau, pri, man jau Pietiek ar to, ka redzam, kas notiek ar šo karti. Jūs šeit Briselē sēžat diezgan attālināt no šīm vietām, bet, nu, labi, ka ir izdevies tomēr, un tas, manuprāt, jau ir tāds labs punkts, ka mums ir izdevies ierobežot slimības izplasī, izplatīšanos. Nu, vakcīna pieejama klasiskajam cūku mērim Eiropas vidienā. Mēs, mums ir prasme, mums ir instrumenti, mēs zinām, kā rīkoties ar šiem cūku liemeņiem. Uh, un uh, kā vakcinēt un tā tālāk. Mēs finansējam drošus veidus, kā šos liemeņus iznīcināt ar iekārtām, ar infrastruktūrām tajās valstīs, kuras cieš no šīs slimības. Konkrēti jautājumi no Somijas. Kā iegūt uzticamākus datus? Nu, tiekoties ar viņiem, runājot ar viņiem. izdarot spiedienu uz viņiem finansējumu piedāvājot. Nu, viss, kas jums ienāk prātā, visu mēs to esam izmēģinājuši un Krievu gadījumā. Nu, te gribu uzsvērt, ka viņi šķiet tomēr dod mums visu lielāko daļu vismaz pieejamo datu. Nu, viņiem vairāk datu viņiem nav tikai tāpēc, ka viņiem nav datu ievākšanas kapacitātes. Jā, bet mēs, nu, tehniskā līmenī mums ir sanāksmes ar viņiem reiz pa divām nedēļām. un sarunas, protams, nav vienkāršas, ir grūti, nu, vienlaikus arī kaut kādas tādas, nu, tiesiskas lietas ar viņiem izstrīdēt un vienlaikus vienoties par datiem, bet, nu, jāsaka, cerams, cerams, ka šī sadarbība turpināsies. Šobrīd gan nevaru jums sniegt nekādu informāciju, mums izdosies e, tur kaut kādas mm, viedokļu apmaiņas īstenot citos līmeņos, to es nezinu, var tikai par savu līmeni runāt. Cik ilgi saimniecībai jābūt bez slimības, lai varētu tikt uzskatīts, e, ka, ka tā ir, tad nav vairs riska zona. Un tas ir ierakstīts tiesību aktos, respektīvi Vispirms jābūt ir pilnīgi tukšai saimniecībai, tad notiek tests, cik, cik tīra ir šī vide, tad tiek nosūtīta, tad, nu, tad tiek tur palaisti sīvēni, tā teikt, izmēģinām, lai redzētu, vai viņi inficēs tā tālāk. Bet, nu, jā, mēs zinām, ko darīt, tur ir vesela procedūra izstrādāta. Un tālāk, nu, tas. Š, šo pieredzi guvām no Iberijas puses, tātad no uh, no Spānijas kolēģi Portugālē. Spānijā ļoti labi zina, kā mēs cīnījāmies par šo slimību. Toreiz mēs izstrādājām virkni testu instrumentu, vakcīnu un tā tālāk un piemērojām nu, tieši to šo biodrošību nu, obligātā kārtā. Pilnīgu norobežojumu starp cūku saimniecībām un mež, meža cūkām ar joslu palīdzību, ar sētām. Tas ir iespējams, to visu ir iespējams izdarīt. Uh, Un to, protams, var darīt tad gan motivējošā kārtā, gan nosakot sankcijas. Arī manā, mani, mana priekšniecība saka, ka visos veidos slimības skatījās valstīs ir jāsniedz informācija un jāpiedāvā abi šie risinājumi. Uz atsevišķām salām Nu, Lielbritānija pavēsies, ka viņiem nav meža cūkas, jo meža cūkas vispār ir slimība pārnēsātājs, arī klasisko cūku mēri viņas pārnēsā, Beļģijā, Luksemburgā viņas to ienesa, un, eh, un te, lai arī tām ir vakcīnas, tad tomēr tik un tā ir vēl citas slimības, kas ir burtiski, nu, murgs lauksaimniekiem, ja tās tiek ievezātas. Uh, un tāpēc uh, Lielbritānijai ir paveicies. No veterinārā skatu punktu raugoties arī Dānijā, kur šobrīd cūku nav, nevajadzētu ie, ie, ieviest šis meža cūks. Sardīnija. Kartēs šie punktiņi parādījās, bet es mm, nolēmu šo problēmu mm, nejaukt kopā tātad Baltijas valstu un Polijas Āfrikas cūku mēru situāciju. Tātad šo austrumu reģionu ar ļoti labo, labi pazīstamo sardīnijas problēmu. Tur ir tāda cita komponenta aktuāla. Ir ļoti labi zināms, ka tur ir tāds sociāls elements, aspekts, kas vispirms arī zina jārisina vietējā, ļoti vietējā arī līmenī un mm, jādara to gandrīz vai ar socioloģiskiem, iztras malkiem instrumentiem. Tas jau nav nekāds noslēpums, ka šis aspekts pastāv, respektīvi, ka pamatnoteikumi vienkārši netiek īstenot šai eh, reģionā. Nu, viņi, protams, pamazām, pamazām situāciju uzlabojas, nedaudz tiek tik nu izveidots komisāri, jau tātad kopēji varas iestāde, kas, eh, nu, veido tādu mm, ķēdīti tālāk, eh, viņi tur iesaistīti šai darbībā policijā un tā tālāk. Un nu, cerams, cerams, ka tas novedīs pamazām pie šīs problēmas atrisinājuma. Un tā lielāku tas tiešām saistīts vienkārši ar cilvēku uzvedību, bet tas nav nekad viegli. Tāpēc es centos šo jautājumu um, tā kā atsevišķi neminēt. Jo, protams, ka veiksmīgi to iespējams darīt um, Sardīnija ar sala noslēgta, tā nevienam citam problēmas nerada. Uh, Un, nu, neviens cits labāk to par mani nezinu. Mans bijušais eh, vienības eh, departamenta vadītājs šobrīd ir jau atgriezies savās mājas Sardīnijā un strādā pie šī jautājuma, tā kā cerams, ka tur mm, paveiksies. Nu. Jā, tātad šis sociālais aspekts arī viņi mēģina izmantot abu šos elementus, gan pamudinājumu, gan sodu. Ir diezgan daudz no lauka attīstības fonda līdzekļu mm, veltīts tiek tieši šim jautājumam, lai šo un mm, piedāvātu tā rīkoties. Nu, manuprāt, tā ir tāda laba prakse, tam visam līdzstrādā arī policija, viņa veic sankcijas, eh, pilsētu mēri arī izjūt spiedienu, nu, un beidzot viņi varbūt tad sāks darīt to, kas viņiem jau sen bija jādara, saskaņā ar visu ES tiesību aktu sistēmu atšķirības starp klasisko cūkumēru un Āfrikas cūkumēru. Nu jā, tur ir tādas detalizētas veterināras zināšanas vajadzīgas. Principā cūkus uzvedas, šīs slimības uzvedas vienādi, bet klasiskais cūkumērs izplatās daudz straujāk. Pāris dienu laikā tiek, in, notiek inficēšanās. Savukārt Āfrikas cūkumērs nedaudz lēnāks izplatībā. Kāpēc? Eh, bet tāpat laikā klas, klasiskais cūkumērs nedaudz mazāk nogalinoši, tātad mazāk letālu iznākumu. 3-4 nedēļas inficētā fermā, Āfrikas cūku, druģa gadījumā lielākā daļa dzīvnieku vienkārši nomirs. Bet savukārt mm, klasiskais cūku mēris, eh, nu, klasiska cūku mēra gadījumā paies mēneši, kamēr visi dzīvnieki izmirs. Mm, simptomu aptvērumu tādi, vīrus tomēr ir pilnīgi citādāks, pilnīgi citi instrumenti vajadzīga. Mums ir ļoti laba vakcīna klasiskajiem cūku mērim, bet tā ir pilnīgi neiedarbīga attiecībā uz Āfrikas cūku mēri. Par inkubācijas periodu runājot. Tas ir ļoti straušs, īs un vizuāli ļoti redzams. Jūs redzat šos dzīvniekus augsta temperatūra, apātiski nēd un burtiski pāris dienu laikā nomirst Un, ja, piemēram, ir dažādas kūtis, nu, tad eh, nu, var būt kāds brīsniņš, ka nepāriet no vienas kūts uz otru tik ātri. Inkubācijas periods tāpat laikā nu, ir nevairāk kā nedēļu. Un lielā saimniecībā uh, Nu, jā, tas var strauji, bet visa šī informācija ir zinām, tā nav jauna slimība, tas nav kaut kas tāds, ko mēs tagad nezinām, vai tikai vēl mēģinam pētīt. Nē, nē, šī informācija ir mūsu rīcībā. Aha, the, the, the impact on prices. Ietekme uz cenām, motivēšana. Uh, Eh, ilgtspējība un, fi un finanšu atbalsts. Esošo instrumentu izmantošana. Eiropas Savienība nav centusies ietaupīt uz šiem pasākumiem. Nē, ietvars vienkārši pilnīgi citādāks. Mums kā komisija skatāmies uz to citādāk. Tie ir veterināra rakstura pasākumi, tie, kas šodien, ko šodien jums minēja, tiek izmantoti bez kādiem ierobežojumiem katrā gadījumā, kad tas ir vajadzīgs. Un e, šī, ar tiem saistītie izdevumi ir ļoti vajadzīgi. Nu, tur neko nevar darīt. Mēs maksājam tām saimniecībām, kas ir inficētas, lai viņi pēc iespējas ātrāk pārtrauktu savu darbību no Eiropas Savienības līdzakļiem nāk šī nauda. Mēs maksājam tāpat arī, kā jau teicu, medniekiem par liemeņu iznīcināšanu attiecībā uz meža cūkām, tātad mudinām viņus nu, tieši no, izšaut mātītes. Un tas šeit ir zināms līdzfinansējuma līmenis, protams, tas tiesību aktos ir noteikts 75% līdzfinējums no es budžeta, kā jau teicu. Citu līdzekļu izmantošanu, lai kompensētu cenu krišanos tirgu, arī pastāv, bet jāsaka, ir juridiski to izmantošana ir citādāka. Tos aktivizē zināmi tirgus faktori pie kaut kāda zināma sliekšņa, kas noteikts. Un man kolēģis, kas par to atbildīgs, protams, seko līdz šim jautājumam. Es nezinu īsti, kādi ir šie līmeņi, to es atklāt sakot no galvas nezinu, kāds ir šīs tirgus cenas un tā tālāk šie salīdzinošie rādītāji. Nu, šķiet, ka līdz ar to es esmu atbildējis uz lielāko daļu jautājumu, varbūt kādu, kā esmu arī aizmirsis, cerams, ka nē. Cik nu varēja tik centos atzīmēt, nu, cerams, ka visi ir apmierināti ar šīm atbildēm. Ah, simptomi, simptomi meža cūkam. Nē, meža cūkam šo simptomus nav iespējams konstatēt. Uh, bet tikai, nu, var atrast līķus, protams, nu, kad tiek uziets kāds mežcūks līķis. Un ar, turklāt arī palielinās ceļu negadījumu skaits, jo cūkas, kas ir slimas, meža cūkas, pirms viņas vēl, nu, tā teikt, izlaiž garu, uzvedas visai neraksturīgi, iet pāri ceļiem vai guļus ceļiem. Uh, un vienkārši nevar vairs paiet, un līdz ar to palielinās satiksmes negadījumu skaits, tātad tās tiek nogalināts uz ceļiem. Tas arī, zināmā mērā, var nākt kā brīdinājums, ja tiek konstatēts, ka ir vairāk negadījumu ar meža cūkām, tad tas varētu liecināt par slimības uzliesmojumu. Nu, cerams, ka esmu tagad pietiekami daudz atbilžu sniedzis. Nie widzę, nie widzę zgłoszeń od pani panów. Ja, paldies. Kolēģi vairs arī izskatās vārdu nelūdz. Tādēļ eh, tikai teikšu paldies, ka jūs atradāt laiku, ka jūs varējāt atnākt. Un eh, arī deputāti jau ļoti daudz jums teica paldies, un arī vēlreiz no manas puses tiešām sirsnīgs paldies. Varbūt jūs pat nedaudz mani nomēdinājāt. Uh, man varbūt bija tāds sajūta, ka, varu, ka mēs īsti Eiropas Savienībā nesam loģistiski jau visu īstenojuši un sagatavojuši, bet es redzu, ka tāds nav. Ka tie ļoti pārdomāti soļi un rīcības posmi, ko Eiropas komisija arī īsteno, tiešām prieks to visu dzirdēt un redzēt. Mums ir vienkārši vienmēr ir jābūt gataviem. Aņu kungs, lūdzu, jā. Es uzdevu jautājumu par Krieviju un viņas noteikto eksportu aiziegumu. Man liekas, ka tas ļoti saprātīgs solis, lai gan starptautiskās organizācijas sacīja, ka nav viss. Nu, vai jūs varētu skaidrot šo situāciju? Well, at, at this point... Nē, nu, atbild būtu šāda. Es tikai jums izklāstīju faktus, ka notiek šī šobrīd tiesadība. Un tas nozīmē, ka nu, tie, Krievijai tiesības e, pārsūdzēt paneļa lēmumu. Un ir tā, ka panelis šobrīd ir lēms par labu Eiropai. Nu, teiksim, tad tur ir aptuveni jāsalīdzinām futbola metafora 6 pret 1. Un šī tiesvedība gan nav pabeigta, līdz to mēs daudz neko vairāk nevaram komentēt. Es neesmu uh, jurists, es tikai kā veterinārs šajā gadījumā varu un no veterinārā skatu punkta komentēt to. Mums iesniegtie fakti Ženevā. PTO, nu, manuprāt, viņi tik pārliecinoši, ka mēs arī uzvarēsim, bet, nu, varbūt arī sādāk. Jā, paldies. Labi, esam izskatījuši arī šo darba kārtības jautājumu. Paldies jums, komisijas uh, pārstāvjiem. Līdz ar esam izskatījuši visu darba kārtības jautājumus. Nākošā sanāksme būs 7. un 8. novembrī. Visiem, kas dodas māju, laimīgu ceļu. Paldies, esam pabeiguši darbu. It's very scary